Αρχίζει η συνεδρίαση. Καλημέρα σας. To πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Sāksim sanāksmi. Pirmais darbkārtības punkts mums ir jautājums par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārpākumiem. Tas ir 144. reglamenta pāns un pirmā Pirmais jautājums eh, attiecas uz cilvēktiesību, to starp reliģijas brīvības pārkāpumiem Burkina Faso. Gribētu atgādināt, ka jūs arī varat eh, pieteikties uz brīvā mikrofonu procedūru, kā parasti. Mēs tad jūs iekļausim sarakstā un pieteikties var arī elektroniski. Un eh, uz jūsu, um, tātad pie zāles ieejas var apskatīties, kā to var izdarīt. Un tagad uh, autori vispirms Kanko kundze. Vienu minūtu lūdzu. Mein Hart blut, want mein Vaterland Burkina Faso oit sik. Paldies, priekšsādātāji. Mana sirds asiņo, jo mana uh, dzimtā valsts Burkina Faso tagad cieši no islamizācijas terora. Kādreiz tā bija sekulāra valsts, tagad džihādisti to plosa. Uh, Vispirms eh, viņi Sīrijā postīja un nogalināja cilvēkus, tagad viņi apdraud visu Sahelu reģionu ar savu nāvējošo ideoloģiju. Viņi uzbrūk baznīcām un mošajām, un viņu mērķis ir tikai viens - iznīdēt sabiedrību. Uh, Viņi izvēlas tās vietas, kur cilvēki satiekas, lai um, dziedātu, lai paustu mīlestību viens pret otru, lai uh, lūgtos, un uh, šim terorismam ir uh, vispasaules sekas. Ģeopolitiskās sekas varēs just arī Eiropā. Vispirms jau migrācijas jomā, bet mums ir jā. Atceras arī uzbrukumi mūsu pašu teritorijā. Uh, un tāpēc Eiropas Savienībai arī turpmāk jāatbalsta Sahel valstis, lai nodrošinātu tajās drošību, bet arī ilgtspējīgu attīstību un spēcīgu politiku uh, Eiropas Savienības un Āfrikas stratēģijas ietvaros. Labklājība bieži vien uh, ir um, tas veids, kā var apturēt šo brutālo vardarbību. Mēs nedrīkstam atteikties no uh, Eh, Burkinas Faso. Citādi situācija var izvērsties eh, eh, vēl trakāk un ietekmēt arī Eiropā. Neaizmirsīsim, ka Burkina Faso bija sekulāra valsts kādreiz. Tagad Čons kundze, viena minūte lūdzu. Nevienam nevajadzētu saskarties ar vardarbību viņu reliģiskās pārliecības dēļ, vai seksualitātes, vai tautības, vai politiskās pārliecības dēļ. Nevienam un nekad. Uh, Un, diemžēl, Burkinā Faso aizvien pieaug šāda mētiecīga vārdarbība. Simtiem tūkstošu cilvēku ir devušies bēgļu gaitās, un tā ir humanitāra krīze, bet Burkina Faso ir ar senu vēsturi, raudiskās tolerances vēsturi, un to vajadzētu atzīmēt, un es gribētu atzinīgi vērtēt visus tos drosmīgos cilvēkus visās kopienās, kas balstās uz šīm tradīcijām un um, atturas no uh, starpļaudīju konfliktu ierosināšanas. Jo ja cilvēku drošību nevar nopirkt ar ieročiem. Mēs redzam, ka Burkinā Faso šī valdības stratēģija aizdomās turētos uh, nogalināt uh, ir postoša. Vienmēr ir jāievēro cilvēktiesības, kad ir runa par drošību. Uh, bet jāgarantē arī cilvēku tiesības uz pienācīgiem dzīves apstākļiem. Ekstrēmisms veidojas bezcerīgā vidē, dažādi spiedieni, um, klimata pārmaiņas un arī Eiropas Savienības lauksainicības politika ir daļa no problēmas, jo subsidēts uh, piena pulveris tiek um, šajā valstī pārdots un tas grauj piena nozari. Mums ir uh, jā. Ja jādomā par cilvēku drošību šajā valstī un jāatbalsta visi, kas cīnās pret ekstrēmismu un jāpalīdz viņiem dialoga ceļā panākt mieru. Paldies, tagad viena minūte arēnas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Burkina Faso ir sekulāra valsts. Tā bija pirmā Rietuma Afrikas valsts, kas um, um, izveidoja um, ticīgo savienību un tur um, tikās gan musulmaņi, gan kristieši. Tātad viņiem ir starpreloģija dialoga eh, tradīcijas, bet, diemžēl, kopš 2015. gada Burkina Faso, tāpat kā citas Sahel valstis, saskars ar milzīgu vardarbību. Un šī vardarbība tiek vērsta pret civiliedzīvotājiem, um, bruņotas grupas, džihādisti vēršas pret visām mērenajām kristīgajām un musulmaņu kopienām. Uh, Un um, viņi uzbruk arī šīs valsts pamatu pamatiem, kas ir balstīta uz uh, dialogu un atvērtību, un uh, tiek radītas tādas beztiesiskuma zonas uh, Sahela reģionā. Mums ir jāvēršas pret šiem te iemesliem, pret nabadzības iemesliem, uh, valsts vājuma iemesliem, bet arī pret korupciju, kas plosā šajā reģionā. Uh, ir jānodrošina drošība, un mēs prasām, lai eh, Sahels G5 varētu turpināties un eh, tikt stiprināts eh, strādājot pie drošības nodrošināšanas. Mums ir jāsniedz arī šim reģionam ārkārtas humanā palīdzība, pus, jo ir vairāk kā pusotras miljonus cilvēku, kas cieši no bada šajā reģionā. Un mēs nevaram tikai domāt par drošības jautājumiem, arī bāda apkarošanu un humanā palīdzība ir ļoti svarīgs aspekts. Paldies! Tagad uh, vārds uh, Vilanueva Rojas kundzei lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Sahel reģions uh, ir dziļā humanitārā un cilvēktiesību krīzē. Ir teroristiski uzbrukumi, um, viņi jūt arī klimata pārmaiņas, viņi izjūt milzīgu sausumu, un Burkanā Faso um, iet bojā cilvēki. Uh, Un Eiropas palīdzība uh, Sahel reģionam ir divējāda. Pirmkārt, uh, drošība tiek skatīts uh, tikai kā militārs jautājums, un otrs mērķis ir jāsamazina migrācija no Āfrikas, no Sahel reģiona. Uh, bet mums ir vajadzīga drošības un cilvēktiesība politika. Drošība nav atkarīga no karavīriem, kurus mēs uz turieni nosūtīsim. Tā būs atkarīga no um, vispārējās situācijas. Tur, tāpēc mums ir jābaina mūsu ekonomikas politika. Tā ir tāda postkolonāla uh, politika. Mums ir jāveido principiāli jauna. Uh, mm, uztura, uh, tātad nodrošināšanas politika, mums jāiestājas par mieru, par demokrātiju un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un jāvēršas pret uh, Eiropas uh, ekonomikas interesēm, kas ir uh, panākuši šo situāciju. Paldies. Tagad uh, Oķēna kungs vienu minūtu lūdzu. Cienījamie kolēģi, Eh, situācija Sahel valstīs eh, un eh, humanā situācija ir patiešām nospiedoša. Te tika pieminēta Burkina Faso, un es domāju, ka mēs kopumā Sahelu valstis būtu jāskata kopsakurumā ar visām kaimiņu valstīm, Malī, Nigeru un tā tālāk. Un tika jau teikts, ka šī bija valsts, kur sadzīvoja dažādas reliģijas, bet šodien situācija ir mainījusies. Agrāk reliģija, godīgi sakot, nebija nekādas lomas, bet šodien tā vairs tas nav. Un Un runa ir jau ne tikai par to, ka e, kristiešus vadā, vajā džihadisti, bet arī e, moderātās aprindas e, ir uzbrukuma mērķis. Tas nozīmē, ka ir izveidojusies situācija, ka cilvēki vairs nevar savstarpēji uzticēties, un mums ir lielas problēmas starp reliģiju dialogā. Un tāpēc, dāmas un kungi, es domāju, ka mums vajadzētu sagatavoties uh, lielākam atbalstam šajā reģionā. Tas ir saistīts ar perspektīvām cilvēkos, lai novērstu radikalizāciju. Un tas ir saistīts arī ar militāro atbalstu. E, kolēģi teica, ka drošība nav atkarīga no karavīriem. Es teiktu, ka tā ir arī atkarīga no karavīriem. Tāpēc mums kā eiropiešiem varētu šeit būt aktīvākiem. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad e, Helenī kungam minūte vārds. E, Cienējamie kolēģi! Es esmu gandarīts par to, ka ar šodienas lēmumu eh, mēs eh, beidzot eh, var, esam izlauzuši ceļu līdz upuriem. Es esmu viens no šī dokumenta iniciatoriem un esmu gandarīts par to ka e, tie, kuri e, cieši Burkina Faso, saņems palīdzību. Jau mēnešiem ilgi mēs dzirdam, e, par, dzirdam kliedzienus pēc palīdzības. Palīdzību sauc gan kristieši, gan mērenie musulmaņi. Islamisti vēlas aprakt visu sabiedrību, noliegt visu sabiedrību un un, Ungārija pati. Uh, Ungārijas veselības uh, programmas ietvaros ir nodrošinājusi arī savu artavu, lai palīdzētu Burkina Faso. Un uh, šīs valsts pārstāvis mums uh, informēja par to, ka apmēram 600 tūkstoši iekšējo bēgļu jau ir šajā te valstī. Un šeit ir absolūti nepieciešams starptautisko organizāciju atbalsts, bez kura viņi nevarētu izdzīvot. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad nākamie runātāji, kā politisko grupu pārstāvju ETP eh, vārdā Vandālena kungs. Eh, priekšsēdētāja kungs. Ir arvien vairāk uh, valstu pasaulē, kur islāmistu ekstrēmisti uh, cenšas pacelt, pakļaut arvien vairāk cilvēkus saviem likumiem un regulējumiem, un tagad tas notiek arī Burkina Faso. Ilgus laikos musulmaņi un kristieši tur miermīlīgi sadzīvoja, līdz pirms dažiem gadiem sākās uh, atentāti ar letālām uh, sekām. Tie bija grupējumi, uh, kas saistīti ar Alkaildu un Almuslam kustībām. Gandrīz katru nedēļas nogalu Borkinas eh, Faso nedēļas nogalē tiek uzbrukts kādai baznīcai vai skolām. Um, priesterī un citi reliģiskie kalpotāji tiek vajāti. Daudzi cilvēki devušies bēgļu gaitās. Teroristiskie uzbrukumi un sausums vairo nabadzību. Eiropas Savienībai ir jāpalīdz, jāpalīdz visam reģionam vēl vairāk. Un šie teroristiskie uzbrukumi ir jānosoda un ir jāpretojas pret tiem. Paldies, ka priekšsēdētājs un tagad Gīlas kundzes un dēļ. Priekšsēdētāja kungs augstā pārstāvi situācija Burkina fasādā ir e, šī gada laikā arvien vairāk pasliktinājusies, kad mēs, e, mums vajadzētu skatīties vairāk holistiski nekā tikai vienas grupas vai e, valsts ietveros, jo viss Sahelu reģions ir pakļauts islama valsts uzbrukumiem. Tā jau ir tā visnabadzīgākā, viena no visnabadzīgākajām pasaules daļām un slimībām sliktā, situācija pasliktinās. Tāpēc es lūdzu jūs eh, darīt visu, lai mēs eh, atbalstītu šīs te valstis, izstrādājot jaunu stratēģiju, ņemot vairāk arī bruņoto spēku situācija šeit ir būtiski eh, pasliktinājusies konflikti paplašinās un cilvēki nonāk militāristu rokās. Tāpēc es gribētu pavaicāt, eh, ko ir darījusi Eiropas Savienība, lai padziļinātu izmeklēšanu, eh, lai pastiprinātu spēkus eh, un lai būtu aktīvāku cilvēktiesību jautājumos un tos skartu visas reģiona armijas. Un tagad riņu grupas vārdā Rodrigas Ramos kundze viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Burkina Faso ir viena no desmit nabadzīgākajām pasaules valstīm. No 2015. gada situācija pasliktinās vēl vairāk. 2019. E, gada pirmajā pusē bija vairāk nekā 350 teroristu uzbrukumu, un džihadistu teroristu grupējumu aktivitātes ir izveidojuši e, šo reģionu e, par, cil, par reģionu, kur rekrutē karaspēkā jaunus cilvēkus un skolas un un misijas ir eh, pakļautas uzbrukumiem. Tā rezultātē vairāk nekā pusmiljons cilvēku ir devuši bēgļu gaitās eh, savā valstī un eh, kur nu vēl miedarbība ar Malī. Ir eh, vajadzīga eh, milzīgs atbalsts šajā valstī, ir jāatbalsta šīs valsts lauksaimniecība, eh, lai novērstu bēdu, badu. Tāpēc šim reģionam, Sahela valstīm, ir vajadzīga jauna stratēģija cīņai pret teroru, par mieru, par drošību un ir vajadzīga palīdzība ar pārtiks līdzekļiem un attīstībai. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad zaļajiem saturīm. Šī, ir, šī rezolūcija ataino sarežģīto situāciju Burkina Faso mūsdienās. Es vēlētos atgādināt par dialogu, par to, ka Tas ir pats svarīgākais Burkina Faso. Šis dialogs ir vajadzīgs starp reliģiskajām uh, kopienām, un realitātē pašlaik mēs šeit redzam politisku un teritoriālu krīzi. Šī krīze palielinās tieši klimata sasilšanas dēļ. Burkina Faso cīnās, tāpēc ka milzīgā nabadzība uh, ir izraisījusi mm, džihādismu pieaugumu. Eiropas Savienībai ir jāuzņemas atbildība, un, protams, ka mūsu rīcību atbalstīs arī iedzīvotāji. Mēs redzam, ka COP25 izgāzās. Mēs nevarēsim šādā veidā nodrošināt uh, uzlabojumus. Francijai un arī visai starptautiskajai kopienai vajadzētu uh, atbalstīt eh, Sahels stratēģiju. Mums vajadzētu būt eh, godīgiem, mums vajadzētu runāt par savu milzīgi garo vēsturi, kur ir bijis tik daudz izgāšanās. Mums vajadzētu atjaunot stabilitāti šajā reģionā. Lielas paldies! Eh, tagad ID grupas vārdā viena minūte Pānces kungām. Paldies, priekšādātāji! Ilgu laiku Burkina Faso ir eh, bijusi vieta, kur tiek vajāti kristieši. Ir apmēram 12 eh, džihādistu grupējumu, kas ir saistīti ar Al-Qaeda, un eh, viņi ir atbildīgi par tūkstošiem cilvēku, kas ir nogalināti un kas ir izcīti no savām mājvietām. Ir nogalināti trīs priesteri, vairāk nekā 70 kristieši. Uh, Pēdējā uzbrukumā, pēdējā adventes svētdienā mm, tika uzbrukts baznīcai, kur notika mise, no, tika nogalināti gan vīrieši, gan bērni. Priesteris tika nogalināts pie altāra dievkalpojuma laikā. Šī valsts ir kļūsi par mocekļu vietu minoritātēm. Mums nevajadzētu domāt par Burkina Faso tikai kā par minerālu ieguves vietu. Mums vajadzētu saprast, ka šī Eh, situācija ir ārkārtīgi sensitīva. Kristieši sāka zaudēt dzīvības savas ticības dēļ. Eh, judeo-kristietības saknes iestiepjas arī šajā reģionā. Pašlaik eh, šie kristieši vienkārši zaudē savas dzīvības ticības dēļ. Priecīgus Ziemassvētkus visiem! Lielas paldies! Tagad viena minūte arī Visenkungam. Paldies, priekšādātāji! radikāla islāmistu vardarbība ir izmainījusi Burkina Faso. Tā vairs nav mierīga valsts, kur bija novērojama reliģiska iecietība. Mēs redzam, kā tagad uh, kristiešu minoritāte cieš. 2019. gadā ir nogalināti vairāk nekā 60 kristieši, un tas ir noticis mētiecīgos uzbrukumos. Ir slēgtas baznīcas, kristieši ir izdzīti no saviem ciematiem. Esmu patiešām uztraukts. Jo īpaši tāpēc, ka šī vardarbība neapstājas pie Burkina Faso robežām. Tā izplatās visā Sahels reģionā. Tieši tāpēc ir vajadzīga starptautiska rīcība un vajadzētu rīkoties eh, uzreiz. Es vēlētos, lai Eiropa izvērtētu kristiešu situāciju šajās valstīs un ņemtu to vērā mūsu kopējā drošības eh, politikā. Mums vajadzētu to iekļaut arī jaunajā Eiropas Savienības un Āfrikas stratēģijā. Kristiešu iznīcināšana Burkina Faso un visā šajā reģionā ir kaut kas tāds, ko mums vajadzētu apturēt. Lielas paldies! Līdz ar to ir izteikušies visi runātāji politisko grupu vārdā, un tagad izteiksies Benžumēja kundze. Viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Diemžēl jautājums, par ko mēs šodien runājam, proti uzbrukumi kristīgajām baznīcām Burkina Faso, nav izolēts gadījums. Pēdējo gadu gaitā reliģiskā vajāšana ir izplatījusies Burkina Faso, un tas pats notiek arī Nigērijā, Afganistānā, Šrilankā un daudzās citās valstīs visā pasaulē. Šī ir reliģiska vajāšana, ko veica islāmisti pret kristiešiem. Viņi augstasinīgi nogalina cilvēkus tikai viņu ticības dēļ. Skaitļi, ko mēs redzam, ir šausminoši. 2018. gadā tika nogalināti vairāk nekā 4000 kristieši tikai viņu reliģijas dēļ. Vairāk nekā 300 tika aizturēti un ir izdarīti uzbrukumi vairāk nekā 1000 baznīcām. Deputāti, mums vajadzētu runāt uh, skaidrā valodā. Kaut arī mēs iestājāmies par multikulturālismu, šie uzbrukumi ir uzbrukumi tam, par ko mēs iestājamies. Tie ir uzbrukumi mūsu vērtībām, mūsu dzīvesveidam, mūsu brīvībai. Mēs nedrīkstam tajā tā vienkārši noskatīties. Lielas paldies! Eh, tagad eh, Džonsas kundze viena minūte. Paldies! Pārējie kolēģi izteicās par situāciju Burkina Faso, sakot, ka Burkina Faso ir pazīstama kā reliģiskās un multikulturālās tolerances valsts. Es, protams, par to priecājos, bet šie uzbrukumi ir absolūti nepieņemami. Mums vajadzētu to visu skatīt daudz plašākas darbkārtības kontekstā. Pirmkārtām vēlos izteikt līdzjūtību visiem, kas ir gājuši bojā, viņu ģimenēm un draugiem. Viņi ir daudz cietuši šo uzbrukumu dēļ, un es nerunāju šeit tikai par Burkina Faso, bet par visu pasauli. Vārdarbība ir kā vīrus, kas izplatās mūsu valstīs, mūsu demokrātijās un iespiežās pat mūsu sirdīs. Mums vajadzētu to apturēt. Es uzskatu, ka neviena valsts nav pasargāta no uzbrukumiem. Mums vajadzētu būt vajadzētu rūpīgi paskatīties, kā mēs eh, rīkosimies attiecībā uz Eiropas Savienības un Āfrikas stratēģiju. Mums ir jāizrāda solidaritāte, sadarbība un, protams, draudzība, bet mums vajadzētu rīkoties pozitīvā, nevis negatīvā veidā. Mums vajadzētu nodrošināt, ka mēs esam viena pasaule, vieni uh, un tie paši cilvēki. Mēs neesam sašķelti. Lielas paldies, tagad eh, Lozo Konzariņu grupa. Teroristiskā uzbrukumi Burkina Faso ir šausminoši un tie risinās jau vairākus gadus. Mēs redzam, ka tiek izdarīti uzbrukumi civiliem iedzīvotājiem, tirgiem, skolām, baznīcām. Situācija tikai pasliktinās. Eiropas Savienībā vajadzētu mērtiecīgāk piešķirt palīdzību, lai veidotu īstenu republiku, kas būtu savu vārdu cienīga. Mums ir vajadzīga izglītība policistiem, žandārmiem, armijai, tāpat arī dalību valstīm vajadzētu pārvarēt savu nevēlēšanos strādāt uz vietas. Tāpat arī mums vajadzētu nodrošināt, lai um, mēs sniegtu atbalstu uh, pareizajai pusē. Protams, mums ir vajadzīgs militārs atbalsts, bet ir vajadzīgs atbalsts arī iekšējai drošībai, tiesnešiem un muitai. Laika nav daudz. Mums ir vajadzīga Eiropas Savienības eh, stratēģija Sahels reģionā, ko mēs veidot kopā ar pašiem saheliešiem. Mums vajadzētu nodrošināt labāku sadarbību, lai mēs varētu stāties pretī šim izaicinājumam. Drošība Sahelā pirmkārtām ir Āfrikas izaicinājums, bet tas tikpat labi ir arī mūsu izaicinājums. Lielas paldies! Tagad vārds eh, Bildes kundzei ID grupas vārdā. Paldies, priekšādātāji! Vairāk nekā miljonu cilvēku, kas izdzīt no saviem mājokļiem, um, milzīgs skaits skolu, kas uh, ir slēgtas, neskatoties uz to, ko tajās māca. Uh, kristieši tiek apklusināti, tiek teikts, ka viņi ir vainīgi, tāpēc, ka viņi skatās uz rietumiem. Uh, valsts austrumos Eh, protestantu baznīcai tika uzdarīts uzbrukums un tika nogalināti 14 cilvēki. Tas eh, norāda uz to, ka Austrumāfrikā trūks stabilitātes un visur izplatās islāma terorisms. Mums eh, ir jāsaprot, ka Sahelā ir radies milzīgs konflikts, un tas galvenokārt ir saistīts ar Malī ziemeļaustrumiem. Mēs redzam, ka mm, 4500 karavīru ir pamesti šeit malī. Eiropas Savienība nerīkojas, lai viņiem palīdzētu. Es vēršos pie Lozo kundzes, jāsakot, ka mums ir jārunā par šiem jautājumiem, bet, diemžēl, debatas Eiropas parlamentā neko nemainīs, ja Eiropas Savienība nesāks stāties pretī izaicinājumiem šajā reģionā. Tas ir tikpat svarīgs gan kristiešiem, gan arī Eiropai. Mums ir jāsāk strādāt, jo īpaši saprotot, ka pašlaik ir Ziemassvētku periods. Lielas paldies! Eh, tagad eh, Porebas eh, kundzei vārds. Paldies! Priekšādātāji, dāmas un kungi! Mums vajadzētu vērsties pret uzbrukumiem Burkina Faso, mums vajadzētu paust solidaritāti cilvēkiem um, kas uh, tur atrodas, bet ir pienācis laiks arī pārdomāt, ko mēs varētu darīt kā Eiropas Savienība, lai atjaunotu stabilitāti šajā valstī, lai nodrošinātu mm, mierīgāku situāciju visā šajā valstī. Pēdējās nedēļās ir izdarīti uzbrukumi kristiešiem, šos uzbrukumus veids radikāli islāmisti, kas ir saistīti ar ISIS grupējumu. To rezultātā ir zaudētas daudzas dzīvības. Pavisam nesen tika uzbrukums eh, baznīcai, kur tika nogalināti desmitiem cilvēku. Eh, bērni tika nošauti ar automātiskajām šautenēm. Mums, ir, eh, vajad, mums vajadzētu beidzot sākt rīkoties, lai atjaunotu stabilitāti šajā valstī. Uzskatu, ka augstajam pārstāvim ir daudz darāmā. Mums ir vajadzīga stratēģija, protams, ka mums ir vajadzīga humanitārā palīdzība un ir vajadzīgi konkrēti pasākumi. Liels paldies! Nākamais izteiksies eh, Hetman kungs tautas partijas grupā. Paldies, priekšādātāji! Dāmas un kungi! 1. decembrī tika izdarīts bruņots uzbrukums baznīcai Burkina Faso. Tika nogalināti 14 cilvēki un ļoti daudzi tika ievainoti. 2019. gadā džihādistu uzbrukuma dēļ ir gājuši bojā 40 kristieši. Pēdējās nedēļās agresija ir pieaugusi. Simtiem tūkstošiem cilvēku ir nācies atstāt savus mājokļus. Ļoti daudz ir zaudējuši dzīvības baznīcas tiek slēgtas. Mēs eh, aicinām Burkina Faso sākt eh, rīkoties izšķirošāk, lai aizsargātu uh, reliģiskās minoritātes. Vienlaicīgi mums ir jāatcerās arī par problēmām, ar ko saskaras Burkina Faso. Tā ir viena no desmit visnabadzīgākajām valstīm pasaulē, un tajā ir ļoti daudz iekšēju konfliktu. Es ļoti labi saprotu, ka tās valdība viena pati netiks galā. Tieši tāpēc Eiropas Savienībai vajadzētu uh, sadarboties ar šo valdību un arī ar mm, visu Sahels grupu, lai veicinātu drošību un mieru. Uzskatu, ka mums vajadzētu paaugstināt humanitāro palīdzību Burkina Faso. Lielas paldies! Eh, tagad eh, ideja grupas vārdā KUS. Paldies, priekšādātāji! Arī mēs balsosim pār šo rezolūciju, bet eh, mums vajadzētu tomēr skaidri pateikt, ka politiski pasākumi nav um, vienīgā problēma, lai mēs. Um, Ar to, ar to nepietiks, lai mēs varētu vērsties pret kristiešu vajāšanu. Te ir runa par vairāk nekā 200 miljoniem, un uh, tikai pagājušā nedēļā 33 cilvēki tika nogalināti Kongo, un arī šeit bija vainojami islāma radikāļi kristieši, kas vēlas sekot uh, Jēzus piemēram, ir tikai viena atbilde - mīli savu tuvāk, mīl savu ienaidnieku. Un Jēzus arī ir eh, teicis, mm, ka ja eh, viņi mani sekoja, tad visticamāk, ka mm, arī jums viņi sekos. Nu, mums vajadzētu būt atbildīgiem. Galu galā Dievs eh, mīlēja pasauli tik daudz, ka viņš eh, ziedoja savu vienīgo dēlu. Tā ir īstā ziņa Ziemassvētkos. Mums vajadzētu palīdzēt saviem tuvākajiem tik sarežģītās situācijās. Tieši tāpēc es visiem jums eh, novēlu um, priecīgu, mierīgu un eh, sveitītu Ziemassvētku laiku. Lielas paldies! Līdz ar to pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Ir pieteikušies četri runātāji, līdz ar to varēsim dot vārdu visiem. Tagad izteiksies pospešilkungs. Viena minūte. Paldies, priekšādātāji! Es ar ļoti lielu interesi noklausījos šajās debatēs. Es esmu viensprātis ar šīs rezolūcijas autoriem. Komisijas pārstāvjiem vajadzētu pārskatīt mūsu politiku attiecībā uz šo nelēmīgo valsti. Mums uh, vajadzētu atcerēties, ka agrāk šajā valstī valdīja reliģiskā tolerance, to ļoti labi izskaidroja iepriekšēji runātāji. Fakti pašlaik ir šausminoši. Mums vajadzētu domāt, kā mēs varētu palīdzēt šai valdībai. Mēs uh, redzam, ka valdība vairs netiek galā ar šiem daudzajiem teroristu uzbrukumiem mierīgiem iedzīvotājiem. Pagājušā gada laikā ir bijuši desmitiem šāda veida uzbrukumu pret civiliedzīvotājiem, un valdība neko nav spējusi darīt. Eiropas Savienībai vajadzētu iestāties par civiliedzīvotāju aizsardzību. Lielas paldies tagad eh, Grapīnī kundzei vārds. Paldies, priekšādētāji! Jā, patiešām, kolēģi jau par to ir runājuši. Uh, Pavisam drīz būs uh, Ziemassvētki, un mēs uh, redzam, ka situācija Burkina Faso ir ļoti sarešķīta. Valda vardarbība, cilvēki tiek nogalināti. Es uh, piekrītu šai rezolūcijai. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt šai kopienai, un vienlaicīgi mums vajadzētu domāt arī par Eiropas Savienības Āfrikas stratēģiju. Te ir runa par cilvēkiem, un viņiem ir vajadzīgi konkrēti pasākumi drošības eh, panākšanai. Cilvēka dzīvība ir nenovērtējama. Pirmām kārtām mums ir jāatcerās par šo milzīgo nabadzību. Cilvēki mirsta nabadzības seku rezultātā. No otras puses ir vardarbība, atentāti, terorisms. Tas ir saistīts arī ar ANO. Galgulā ir gan ANO stratēģija, gan arī Eiropas Savienības stratēģija. Mums vajadzētu beidzot sākt veikt pasākumus lai beidzot šī situācija arī uzlabotos. Mums vajadzētu domāt par cilvēkiem ar ticību un, uh, un darbiem mēs panāksim daudz vairāk nekā ar vārdiem. Uh, president. Nākamais runātājs. Priekšādātāji. Burkina Fasā un Sahels reģions ir ārkārtīgi sarežģītas teritorijas pašlaik. Un, ja mēs domājam, ko tāda pozitīva Eiropas Savienība varētu pasākt, mums ir vajadzīga citāda pieeja šim reģionam. Mēs necīnāmies pret nestabilitātes cēloņiem - klimata pārmaiņas, nelikumīgas finanšu plūsmas, neefektīvas institūcijas. Mm, minerālu industrijas, kas eh, ļaunprātīgi izmanto šo valstī, korumpēta administrācija. Mēs, eh, mums nav tīras rokas, mēs eh, zogam viņu minerālus. Šīs valstis ir nestabilas, tāpēc, ka tās ir tik nabadzīgas, un mēs palīdzam nodrošināt, lai tās vienmēr paliktu nabadzības, mēs tās izlaupām. Diemžēl arī um, militārās darbības ir uh, nesušas negatīvus rezultātus. Situācija ir kļūst vēl ļaunāka, kopš šeit atrodas militāristi. Mums vajadzētu palīdzēt atjaunot normālu situāciju šajās teritorijās. Liels paldies, uh, Paučaka kungs! Paldies, priekšādātāji! Arī es vēlētos vērsties pie augstā pārstāvja. Mums ir jāsniedz atbalsts Burkina Faso. Šī valsts cieš no džihādistu vardarbības, un tā ir gandrīz sabrukusi. Agrāk valsts funkcionēja gana labi, tagad tā tas vairs nav. Es pievienojos saviem kolēģiem. Patiešām šī vardarbība pret eh, cilvēkiem un bērniem ir eh, nepieļaujama. Mums vajadzētu atbalstīt demokrātiskās struktūras šajās valstīs. Mums vajadzētu sniegt palīdzību drošības spēkiem, te es runāju par valsts militāriem spēkiem, un vienlaicīgi mums vajadzētu arī mm, mm palīdzēt šīm valstīm, tāpēc, ka tās eh, cieš no milzīgas ausuma, un tieši tāpēc arī cilvē, tūkstošiem cilvēku valsti ir pametuši. Es balsošu par šo rezolūciju, taču vienlaicīgi vēlētos vērsties pie augstā pārstāvis, sakot, ka mums ir e, jādomā par visu Sahels reģionu kopumā. Pretējā gadījumā mēs neko neatrisināsim. Lielas paldies, līdz ar to brīvā mikrofona procedūra ir beigusies, un tagad došu vārdu Borela kungam. Mr. Prez... Mr. Priekšādātāji, gudāmie deputāti, Jums visiem ir taisnība. Pēdējos mēnešos mēs esam piedzīvojuši dramatisku drošības situācijas pasliktināšanos Burkina Faso. Es esmu iepazinies ar daudz vairāk skaitļiem, nekā jūs pieminējāt. 700 upuru un 500 upuru kopš vasaras. Ārkārtīgi daudz uzbrukumu militārajiem spēkiem, civiliedzīvotājiem, ciematiem, mm, veselības iestādēm, skolām. Vairāk nekā 600 tūkstoši, gandrīz 700 tūkstoši iedzīvotāji ir atstājuši savus mājokļus. Tas uh, izraisa pārtikas krīzi. Šiem cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība, tiem ir vajadzīgi pamata pakāpojumi. Vairāk nekā vienam miljonam cilvēku ir vajadzīga pārtika. Šovasar šajā valstī tika slēgtas vairāk nekā 2000 skolas. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 300 tūkstošiem bērnu nav vairs eh, kur iet mācīties. Vairāk nekā 10 tūkstoši skolotāju ir zaudējuši darbu, ļoti daudzi no viņiem ir nogalināti šī gada laikā. Eh, situācija pavājina un centrālās varas iestādes, un pavisam drīz būs arī nākamās prezidenta vēlēšanas. Mēs redzam, ka oponenti sāka kritizēt varas iestādes, un tas pavājina krīzes pārvaldību. Burkina Faso mums ir svarīga partnere. Kaut arī pēdējā laikā ir parādījušās grūtības attiecībā uz krīzes izvērtējumu, es uzskatu, ka mums vajadzētu būt klāt un mums vajadzētu vairāk iesaistīties šajā reģionā. Kristieši ir 25% no iedzīvotājiem. Bieži vien šo valstu uzskatīja par piemēru mierīgai līdzās pastāvēšanai, bet ir skaidrs, ka teroristu grupējumi vēlas uh, sagraut šo mierīgo um, dzīvi. Un parādās uh, reliģisks un etnisks konflikts, kas noved pie iedzīvotāju pārvietošanās. Viņi uzbrūk kopienām, ko viņi uzskata par ienaidniekiem, un arī tiem eh, musulmaņiem, ko džihādistu grupējumi izskata par pārāk mēreniem. Un to pierāda uzbrukums mošejai pagājušā gada oktobrī. Šī eh, situācija neļauj mums atkāpties, mums ir vajadzīga steidzama un spēcīga rīcība. Cilvēktiesību deklarācijas parakstītāji un arī Uh, pamatiesību un brīvību pakta parakstītāji, tāpat arī starptautiskā kopiena uzskata, ka ir jāglāba dzīvības un ir jāiestājas par cilvēka cieņā atbilstošiem apstākļiem. Visiem, neskatoties uz to, kāda būtu viņu ticība. Tieši tāpēc mēs uh, sekojam līdzi situācijai un mēs rīkojamies tajos reģionos, kur drošība ir pavainājusies. Es patiešām esmu apņēmības pilns cīnīties pret radikalizāciju. Humanitāro un mm, mieru spēku izveidē ir vajadzīgi resursi. Mēs esam snieguši atbalstu desmit miljonu apmērā Sahels spēkiem un esam piešķīruši gandrīz tikpat daudz līdzekļu arī civiliem mērķiem. Mēs vēlamies piešķirt arī septiņus miljonus civiliedzīvotāju aizsardzībai. Un tie tikai daži piemēri tam, ko mēs darām šo mērķu sasniegšanai. Sociālās kohēzijas un reliģiskās eh, tolerances nodrošināšana ir pats svarīgākais šai valstī. Es eh, apsolu, ka Eiropas Savienība turpinās palīdzēt Burkina Faso stāties pretī šiem izaicinājumiem. Situācija Burkina Faso un kopumā Sahels reģionā ietekmē drošību un mieru arī mums, Eiropiešiem. Lielas paldies par šīm debatēm. Lielas paldies, kā pievērsāt Eiropas parlamentu uzmanību šai uh, skumjai situācijai. To. Η συζήτηση έληξε, έλαβα 7 προτάσεις ψήφου. Paldies, šīs debates ir beigušās, un tagad mums ir septiņi rezolūciju priekšlikumu, balsojums notiks šodien. Tagad eh, nākamais darba kārtības punkts - Afganistāna, to starp apgalvojumu par seksuālu vardarbību pret zēniem Logaras provincē. Atgādināšu, eh, atgādināšu, ka jūs varat pieteikties arī brīvajam mikrofonam un zilai kartītei divos veidos, tātad arī elektroniski. Instrukcijas ir izliktas eh, plenārsēžu zāles ieejas rajonā. Tagad Černiecka kungam minūte. Panie Pšunčonsi, panie. Priekšsēdētājs kungs, e, augstai pārstāvi. Es esmu e, gandarīts, ka politiskajās debatēs mēs runājam arī par šo te nozīmīgo un sāpīgo tēmu, jo vienmēr uh, jauniešu eh, seksuālā izmantošana ir ļoti nosodāma rīcība, un es esmu pārliecināts par to, ka Eiropas parlamenta balss eh, daudzu Eh, gadījumu Logaras provincē Afganistānē kontekstā liecina par to, ka mums ir jārunā patiešām skaļā balsī, lai to kritizētu un izdarītu spiedienu uz valdību, jo viņi saņēma spiedienu, jo Viņi saņem no mums atbalstu humanitārajā un ekonomiskajā jomā. Tāpēc mums ir jāizdara arī spiediens, lai pārtrauktu šo te praksi un ierobežotu seksuālās izmantošanas praksi, kas ir vērsta tieši pret jauniešiem, jo viņa tiek stigmatizēti visas savas tālākās dzīves garumā. Mums ir jāparāda solidaritāte, ka mums ir kopīga pozīcija pārobežu kontekstā. Esmu gandarīts, ka komisārs Borels arī e, ieņems e, savu pozīciju par šo te tēmu kā vispieredzējušākais e, komisijas pārstāvis. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Markvārda kungam divas minūtes vārds. Paldies priekšsēdētājiem! Man ir tāda mm, savāda sajūta, ja mēs Eiropas parlamentā runājam par Afganistānu, tad mēs runājam tikai par ēnas pusi. Es zinu, ka Afganistānā ir daudz sēnas puses, bet tomēr šad un tad varbūt, ka vajadzētu runāt arī par laimīgo um, ģimenēm, par skaistām salrietiem, kabulām, laimīgām ģimenēm. Es zinu, ka tā nav mūsu šodienas tēma, tomēr esmu skumš par to, ka šī zeme netiek atbalstīta, at, attēlota daudzpusīgi. Es 2016. un 2017. gadā esmu tur bijis, un, protams, es apzinos, kādas ir ēnas puses, tomēr iepazinos ar daudziem fantastiskiem cilvēkiem, kuri iestājās par demokrātiju. Un tāpēc arī tādi cilvēki kā uh, eh, Mahmudī un Hamidī viņi nerimtīgi iestājas par cilvēktiesībām, un eh, mums ir jāpateicas viņiem par to ir e, slikti tas, ka šie cilvēktiesība aizstāvji tiek e, aizsargāti sliktāk nekā noziedznieki, kuri vēršas pret bērniem. Cilvēktiesība aizstāvji gribēja aizsargāt bērnus un ceļā uz tikšanos ar Eiropas Savienības vēstnieku viņus arestēja. Ir svarīgi, tāpēc, ka mēs runājam par šo tēmu un rezolūcijā, protams, novērtējam to, ka iestādes grib spērt soļus, lai uzlabotu cilvēku cilvēktiesību situāciju un nodrošināt neatkarīgu izmeklēšanu. Eh, bet ir, protams, arī svarīgi, ka mēs nezaudējam uzmanīgi, uzmanību un eh, sekojam tam, lai noziegums tiktu nosodīts un eh, gribam arī pateikt to, ka tas, kurš grib saņemt finansiālo palīdzību, tas nedrīkst atstāt nesodītus tos, kuri pārkāpj cilvēktiesības. Mūsu rezolūcijā ir skatīti daudzi punkti. Esmu pat pateicīgs par to, ka parlamentā mēs vienojāmies par plašu uh, rezolūciju un paldies visiem kolēģiem, kas to atbalstīja. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Pirī kundze viena minūte. Priekšsēdētāja kundze, e, tas ir, tā ir brutālā aina. E, vietējie e, vadoņi izmanto vietējās nabadzīgās ģimenes. Tas attiecas gan uz sievietēm, gan uz jauniem puišiem. Tā ir seksa verdzība, kas tiek vērstēta pret jaunajiem puišiem. Pagājušā gada ziņo, mēneša ziņojums atspoguļo situāciju, ka vismaz 136 jaunieši un varbūt vēl pat pat vairāk tiek izmantoti un ka to dara pat skolotāji un vietējās varas pārstāji. Vairāki zēni tiek eh, arī nogalināti, viņus nogalina pašu ģimenes, jo kaunās par šo situāciju eh, Tāpēc vajadzētu eh, nepārtraukt, eh, vajadzētu nekavējoties ķerties pie darbiem, izme, neatkarīgi, nodrošināt neatkarīgu izmeklēšanu visiem, kuri izmanto zēnu izmantošanas sistēmu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad pusotra minūte eh, Pirikundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, atbalstu visus rezolūcijas eh, punktus, jo bērnu seksuālā izmantošana ir viens no sliktākajām lietām, ko mēs vispār varam iedomāties. Un Afganistānas konflikta situācija ir vienkārši katastrofāla eh, gan valstī, gan visiem reģionam. Situācija Eh, kas skar eh, apmēram 100, 500 eh, jauniešus, ir katastrofāla, bet pārkāpumi pret bērniem ir daudz lielāki. Pēdējos gados tie ir bijuši 14 tūkstoši. Es, Domāju, ka ir e, svarīgi, ka e, mēs e, šajā te rezolūcijā patiešām skatāmies uz plašu tvērumu, domājot arī par apvienoto nāciju struktūru vienībām, kam arī ir jāiejaucas. Mums ir jā, jā, jā, jāsako tam, lai netiktu noklusēti šie te notikumi. Mēs zinām, ka cilvēku tiesību. Uh, novērotāji konstatē, ka arī karavīri, kurus atbalsta apvienotās nācijas, ir izdarījuši noziegumus. Mums ir vajadzīga neatkarīga izmeklēšana, lai nodrošinātu lietu kārtību. Un mums ir, jā, es aicinu e, dalību valstis pārtraukt jauniešu deportāciju atpakaļ uz Afganistānu, ņemot vērā, ka viņi tiek pakļauti riskam. Un tagad eh, minūte Elšrevica kungam. Priekšsēdētāja kungs, augstā pārstāvja kungs, kolēģi, noziegumi pret bērniem ir vissliktākā noziedzības forma. Tā sagrauja Afganistānas bērnu bērnību. Vēl vairāk tas ietekmē viņu dzīvi un viņu nākotni, un viņu nākotne ir Afganistānas nākotne, eh, kuru mēs eh, veidojam eh, smagi strādājot. Pēdējās dienās mēs redzējām, ka prezidents Ganī apņēmās izmeklēt Eh, briesmīgos notikumus Logaras provinces skolās. Mēs atzīstam, atzinīgi novērtējam šādu reakciju un gaidām konkrētus rezultātus. Eh, visiem pārkāpējiem ir jānonāk tiesas priekšā un skolām ir jākļūst atkal par drošām vietām bērniem. Viens no galvenajiem uzdevumiem mūsu kopējo pūču, pūļu rezultātā ir Afganistānas atjaunošana, lai tai būtu groša nākotne jaunai paudzei. Mēs eh, atbalstīsim vēršanos pret Bača Bazī praksi un no, bērnu tiesību nodrošināšanu Afganistānā. Paldies! Un tagad vārds divas eh, minūtes Zovko kundzei. Pirms divām nedēļām e, mēs svinējām e, Bērnu tiesību konvencijas kārtējo gada dienu. Tomēr mēs konstatējam, ka ir ļoti daudz jādara, lai aizstāvētu bērnus visā pasaulē. E, ņemot vērā situāciju, kad Logaras provincē tiek izmantoti bērni seksuāli vairākās skolās, es gribu izteikt savas bažas par šo situāciju, jo tā runā pretī dabiskai kārtībai. Tāpat arī vēršanās pret cilvēktiesību aizstāvjiem, kuri e, gribēja uzlabot situāciju, arī to mēs varam tikai nosodīt. Cilvēktiesību aizstāvjiem ir jāspēj darīt, veikt savu misiju, tāpēc es aicinu ģenerālu prokuratūru e, izmeklēt e, šos te gadījumus un gan tos, kas ir vērsti pret bērniem, gan arī pret cilvēktiesību tiesību aizstāvjiem. Eiropas Savienības dalību valstīm un diplomātiskajām misijām Kabulā vajadzētu turpināt sekot notikumu attīstībai un rūpēties par to, lai tiktu izstrādātas vadlīnijas bērnu e, drošības un tiesību aizsardzībai. Ir pienācis laiks Eiropas e, Savienībai pastiprināti kontrolēt arī sniegto finansiālo palīdzību. Tāpēc e, mēs, e, nu, mums ir jāpiešķir budžets, e, lai aizstāvētu bērnu un cilvēktiesības aizstāvju tiesības. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad grupu pārstāvji, un pirmā no tiem būs S&D grupas pārstāvis Antošas kundze. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! šeit aprakstītā situācija ir briesmīga uh, praksa Logaras uh, provincē, kad tiek seksuāli izmantoti bērni, un to mēs varam tikai un vienīgi nosodīt. Uh, Mēs eh, redzam, ka šādi tiek eh, pretīgi pārkāptas bērnu tiesības un eh, cilvēku tiesību pašas pamatnormas. Afganistānas valdības soļi, lai vērstos pret šo praksi, nav bijuši efektīvi. Mēs joprojām dzirdām stāstus par bērniem, kuri tiek seksuāli izmantoti un cilvēktiesību aizstāvji, pret kuriem arī vēršas. Ir pienācis laiks patiešām eh, panākt, eh, pieprasīt to, lai tiek atbalstīti un atbrīvoti cilvēktiesību aizstāvi, kā arī bērnu seksuālās prakses eh, izmanto, seksuālās izmantošanas prakses likvidēšana. Mums ir jāgarantē iespēja, lai šie bērni varētu baudīt tiesiskumu un, ja viņi ir bēgļi, kas atrodas citās valstīs, tad viņus nedrīkst atdot, atgriezt atpakaļ Afganistānā, jo e, mums e, ir e, patiešām jāvērš uzmanība arī visas Afganistānas sabiedrības kontekstā šiem te jautājumiem. Te ir runa gan par likumdošanu, gan par izglītību. Paldies, ka priekšsēdētājs. Un tagad ID grupas vārdā Andersens kundze vienu minūtu. Paldies! Bērnu seksuālā izmantošana Afganistānā ir šausmīga. Seksuālā izmantošana, kas ir vērsta pret jebkuru bērnu, ir šausmīga. Diemžēl eh, tas nav nekas neparasts islamists baltiskajās valstīs, un galu galā tādējādi izpaužas turienes valdošās kultūra. Problēma ir tā, ka Eiropas parlaments atkal paceļ e, pirkstu un nosoda situāciju citās valstīs. Tas ir atkal tikai tukši vārdi, ko saka kā svētdienas sprediķus, jo tad cilvēks ir izrunājies, jūtas morāli pārāks un tā tālāk. Bet no šiem vārdiem jau nekas nemainīsies bērnu dzīvē. Eh, tas, eh, ka es islama attieksme pret seksualitāti, um, te jau mēs uh, varam runāt par um, rasismu, ja mēs nevaram atklāti runāt par cēloņiem, nu tad neizliksimies, uh, ka bērnu likteņi jums ir svarīgi. Jūsu publiski attēlotā morāle uh, nav nekas cits kā tikai teorētisku svēto teorētiskais svētums. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad GNGL grupas Gojas eh, grupai Delija kundze divas minūtes. Paldies priekšsadatēm! Es eh, pozitīvi vērtēju šo te rezolūciju, ņemot vērā to, ka tiek atsāktas debates par Bakča bazī eh, prakses turpināšanu, bērnu seksuālo izmantošanu un verdzību, kas joprojām tiek piekopta visos Afganistānā. Un ir ļoti skumji par apzināties to, ka Mēs jau būtībā sen par to esam zinājuši, bet mēs zinām, eh, ka šī situācija kā tāda turpinās, un arī Afgan, amerikāņu eh, karavīriem nav izdevies eh, neko mainīt jo, eh, ša, jo arī tajos reģionos, kur viņi bija, nekas nemainījās. Tāpēc es domāju, ka mēs eh, neko nevaram panākt, jo arī ASV iejaukšanās eh, bija mērķis, bija uzlabot sieviešu situāciju un nodrošināt izglītību, tomēr šis mērķis praktiskajā dzīvē netika piepildīts. Protams, ka ir jābūt neatkarīgai izmeklēšanai, protams, ka ir jāatbalsta upuri un jāaizsargā upuri, bet tomēr e, secinājumi, ko mēs varam izdarīt, es domāju, ka ļoti skumji, ka mēs nosodām uh, situāciju, kad bērni tiek izvaroti un paverdzināti, bet uh, mēs eh, tomēr eh, nevaram mainīt to, ka tiek paverdzināta vis, visa iedzīvotāji. Mēs nosūtām katru gadu simtiem jaunu cilvēku atpakaļ uz šo te valsti, te, teorētiski, e, kas tiek teorētiski novēr, novērtēta kā droša izcelsme. Mums vajadzētu tā vietā atbalstīt e, šo te jauno cilvēku tiesības dzīvot, un mums vajadzētu palīdzēt nodrošināt mieru un cilvēktiesības un arī cilvēktiesību aizstāvju drošību drošību. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kas eh, taldo nav ieradies, un tas nozīmē, ka Biedronam kungam vārds. Imagine a young boy, about 13 years old. He goes... Jā, es runāšu par kādu eh, bērnu, kas iet skolā, un eh, viņš var mācīties. Iedomājieties, ka Eh, skolotājs, kuram eh, šis zēns uzticas, ievilina viņu tumšā telpā un viņu izvaro. Zēns ir ļoti drosmīgs un runā par eh, piedzīvoto, bet tad, kad viņš dodas uz policiju, tad viņu atkal izvaro. Zēna ģimene ir tik lielā kaunā, ka viņi izmet viņu no mājas, bet vismaz viņi viņu nenogalina. Šeit es nerunāju par atsevišķu gadījumu, Tā ir realitāte simtiem apliecinātu gadījumu Logāras provincē Afganistānā, kur eh, skolotāju un vietējo iestāžu pārstāvi ir bijuši iesaistīti eh, seksuālās izmantošanas tīklā. Un tagad iedomājieties, ja mēs neko eh, nedarītu, lai to labotu. Paldies! Tagad uh, Eh, Incers kundze, eh, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debatas un rezolūcija runā par visšausmināšāko noziegumu, ko var pastrādāt. Uh, Un tāpēc man šķiet ir tik svarīgi runāt par šo jautājumu un pieņemt rezolūciju, paceļot šo jautājumu visaugstākajā politiskajā līmenī - seksuālā eksploatācija, e, izvarošana, e, bērnu nogalināšana, paverdzināšana. Tas ir pilnīgi slimi. Šī e, zēnu Um, seksuālā izmantošana, kas notiek Afganistānā, ir skandāls, un es pilnu solidaritāti paužu uh, šiem upuriem. Mums ir jāaptur šī stigmatizācijas un klusēšanas kultūra, kas valda ap šo uh, bašarbāzī uh, fenomenu. Tas ir jāaptur, un tie, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem, ir jāsauc pie atbildības. Uh, tiesiskajai sistēmai ir jādarbojas, jāfunkcionē, un jauniešiem ir jāsaņem viņiem nepieciešamais atbalsts. Bērniem būtu jābūt tiesībām, kā bērniem mierīgi uzaugt uh, un attīstīties, un neviens cilvēks nevar būt cita īpašums. Ir jāpārtrauc šī ļaunprātīgā izmantošana. Paldies! Tie bija sarakstā esošie runātāji, tagad brīvā mikrofona procedūra. Man ir pieteikušies trīs runātāji, visi arī varēs izteikties. Eh, Pospišilkungs, vien minūte, lūdzu. Děkuji pěkně, pane předsedají. Paldies, priekšsēdētāji. Situācija Logāras provincē Afganistānā ir šausminoša. šausminoša. Eh, tur ir jaunieši, kas piedzīvo traģēdiju, ko nemaz nevar aprakstīt. Mēs varam par to runāt, eh, bet mēs nevaram viņu problēmas atrisināt. Es tagad jautāšu Borela kungam, ko mēs varam darīt, kā mēs varētu varbūt izdarīt ekonomisku spiedienu uz Afganistānu, lai viņi tiešām risinātu šo problēmu. Esam saņēmuši solījumus no Afganistānas iestādēm, bet, manuprāt, tas nav pietiekami. Mums ir jānodrošina, ka mūsu politika attiecībā uz Afganistānu iekļauj arī šo jautājumu, par to ir jārunā. Mums eh, ir eh, jāraugās, lai notiktu reformas eh, bet mums ir jārūpējas par to, ka šīs pieņemtās reformas arī tiktu īstenotas. Un Afganistānas valdībai vajadzētu arī uzsākt kampaņu, parādot, ka šī prakse nav pieņemama, ko nedrīkst vairs turpināt. Mums ir jāizdara spiediena, spiediens arī uz Afganistānu ar starptautiskās sabiedrības starpniecību. Paldies, tagad Grapīnī kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Jā, pēdējais ANO sekretariāta ziņojums rāda, ka tūkstošiem bērnu ir nogalināti eh, vai izkropļoti. Tas tiešām ir šausminoši, ka tiek vērsta vardarbība pret bērniem, bet diemžēl tā tas ir, un līdzšinējie pasākumi diemžēl arī nav eh, neko panākuši, jo bija likuma izmaiņas un eh, tam līdzīgi pasākumi, bet tas neko nav devis. Uh, bērni tiek aizsargāta. Ir ļoti svarīgi pieņemt šo rezolūciju un uh, gribu runāt arī par grozījumu, kurā īpaši tiek uh, uzsvērta sveša karaspēka klātbūtne Afganistānā, jo ASV karavīri neiejaucās, kaut gan zināja par šiem pārkāpumiem. Un uh, es gribētu pievērst uzmanību tam, ka nepilngadīgie, tātad bērni, cieši arī mūsu dalībvalstīs, arī manā valstī nesen bija līdzīgi gadījumi, bet ir jābūt vienmēr ļoti uzmanīgiem, jo bērni ir mūsu nākotne, tā ir tā paudze, kas veidos mūsu valstu nākotni. Paldies, es jūs visus sirsnīgi sveicu un sveicu arī 500 miljonus Eiropas pilsoņi, kas mums seko. Un tagad Valas kungs no ID grupas. Valas kungs, es atvainojos. Yeah, um, Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Ideja par to, ka bērnus var seksuāli izmantot, tas laikam ir visšausmīgākais, ko vispār var iedomāties. Uh, Mēs esam no īrijas, kur seksuālā izmantošana daudziem jauniešiem, ko īstenoja katoļu baznīcas eh, pārstāvji, ir eh, atstājuši postošas sekas. Un tas, ka īrijā kādreiz eh, par to arī bija zināms, cilvēki zināja, ka tas notiek, bet viņus piespieda klusēt. Es neticu, ka Afganistānā Eh, valdības eh, iestādes, citu iestāžu pārstāvi, ka viņi par to nezināja. Eiropas Savienība grib palīdzēt eh, atjaunot Afganistānu pēc amerikāņu un citu postījumiem, bet ja mēs vēlamies spēlēt pozitīvu lomu, tad mums ir jābūt ļoti atklātiem ar Afganistānas varas iestādēm. Ir skaidri jāsaka, ka šādas lietas nevar būt pieņemamas, ka tās nevar turpināties jo ja mēs arī klusēsim, tad uh, lietas mainīsies lēnāk. Mums ir pozitīva loma spēlējama Afganistānā, un jums vajadzētu izmantot uh, savu ietekmi un potenciāli, lai skaļi runātu par šīm lietām, lai teiktu, ka tas ir pārāk daudz, ka to nevar turpināt. Paldies! Un tagad uh, Borela kungs komisijas vārdā lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, mūsu attīstītajās un uh, labklājīgajās uh, sabiedrībās, uh, protams, ir šausminoši gadījumi. Mēs varam runāt arī par kāru Afganistānā, un kāpēc rietumnieki tur vairāk kā 20 gadus uh, tur ir bijuši un ko tas ir izraisījis, kādas ir tās seks, par to visu mēs varam runāt, to visu mēs zinām, bet ko, par ko tad mēs šodien runājam? Mēs runājam par konkrētu lietu kas ir uh, daļa no šī neredzamā aizberga, jo dati par uh, bērnu izmantošanu Afganistānā uh, nelaimīgā kārtā ir uh, daudz lielāki, daudz apjomīgāki ir šie skaitļi nekā uh, mūsu sabiedrībā. Un šie dati, kas ir mūsu rīcībā, skaidri parāda, ka Loganas provinces lieta ir eh, tikai aizberga redzamā daļa. No 2015. līdz 18. gadam ANO darba grupa pārbaudīja 40 tūkstošu smagu uh, Uh, tiesību pārkāpumu pret bērniem visā uh, valstī - 40 tūkstošus daudzi, uh, bija ļoti satraucoši gadījumi. Tie ir 80% no civiliedzīvotāju um, negadījumiem, tātad 80% bija bērnu. Un, protams, tas viss ir jāpārbauda, bet 274 bērni uh, tika izmantoti, pret viņiem tika vērsta seksuāla vārdarbība, arī pret daudziem citiem, tika nolaupīti 2030, tika uzbrukts skolām un slimnīcām. Nu, es neturpināšu. Jā, protams, tā nav tā pati problēma, par ko mēs šeit runājam. Afganistānā 2017. gadā Viņa vēlēs pārskatīt kriminālu kodeksu, kas stājās spēkā 2018. gadā, un tur eksplicīti tika kriminalizēta šī, šī sauktā bača bazīja prakse. Bet ir ļoti grūti mainīt pāražas, uh, ieradumus, uh, cilvēku nesodāmība ir plaši izplatīta, un upuri saskars ar stigmatizāciju un izstumtību no sabiedrības. Mums ir jāturpina uh, cīnīties, jo uh, šis bērnu aizsardzības akts bija jāapstiprina ar prezidenta dekrētu, un vēlāk uh, parlamenta apakšpalāta to noraidīja, sakot, ka nebija pietiekams kvorums, lai pieņemtu vienu pantu. Un 2019. gada 11. decembrī, tātad vakar, viņi joprojām um, par to diskutēja bērnu tiesību aizsardzības likums ir jau bijis noraidīts četras reizes uh, parlamentā pēdējos četros gados. Tas vienkārši parāda, cik uh, spēcīga ir pretošanās pārmaiņām likumi, pāražas uh, sabiedrībā mm, ir ļoti iesakņojušās, un mums ir jācīnās pret šo rīcību, mums ir jāpalīdz viņiem cīnīties pret šo praksi, uh, cenšoties uzlabot eh, bērnu tiesību situāciju Afganistānā. Mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, un mēs turpināsim šo cīņu, apzinoties, ka beigās, galu beigās, lai mainītu sabiedrību, tas ir daudz ilgstošāks eh, process, kā tikai pieņemt eh, likumdošanu un publicēt to avīzē. Mēs esam organizējuši publiskas debatas ar nosaukumu Afganistāns bērni. Uh, Viņi ir pelnījuši labāku nākotni. Tas eh, piesaistīja plašu interesi no iestāžu pārstāvjiem un no sabiedrības un eh, mūsu ikgadējā eh, tiesību dialoga ietvaros starp Eiropas Savienību un Afganistānu. Mēs sistemātiski iekļaujam arī sadaļu par bērnu situāciju. Uh, Un tur um, bērnu situācija bruņotos ko konfliktos, bērnu uh, laulības un arī vardarbība pret bērniem tiek apspriesta. Jā, protams, ka arī bruņoto spēku ietveros ir uh, izmantošanas gadījumi un Eiropas Savienības sistemātiski vēršas pret šādiem gadījumiem. Un uh, pievēršam uzmanību arī tam, kā policisti un drošības spēki un karavīri izturas pret iedzīvotājiem. Mums ir arī policijas projekts, kur ir arī dzimumu sadaļa un arī tiek runāts par jauniešiem. Jūs redzat, ka šī ir tāda dziļa problēma. Mēs cenšamies palīdzēt Afganistānas sabiedrībai un iestādēm cīnīties pret to, un ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlaments arī uh, runā par šiem jautājumiem, lai palīdzētu cīņai pret to. Paldies! Līdz ar to es noslēdzu šīs debates un informēju parlamentu par to, ka ir iesniegti seši rezolūcijas priekšlikumi, un par tiem mēs šodien balsosim. Nākamais darbkārtības punkts ir Krievijas tiesību akts par ārvalstu aģentiem. Mums ir ļoti maz laika, un tāpēc es lūdzu izteikties ne ilgāk par vienu minūti. Tagad došu vārdu Fotīgas kundzei, lūdzu. Zinditvány szerzőjének. Thank you. Paldies, priekšādātāji. Augstā pārstāvi kungs. Padomju Savienībā bija jo īpaši apspiedošs un vardarbīgs režīms pret neatkarīgiem žurnālistiem. Daudzi no viņiem gāja bojā. Diemžēl Putina Krievijas federācijā mēs rādzām, kā daži valsts spērtie soļi atgādina neseno pagātni. Mēs eh, vēl ar vienu atceramies tik brīnišķīgu personu kā Anna Poļitkovskaja. Atceramies eh, citus drosmīgus žurnālistus, kas vēlējās sniegt eh, neatkarīgu, uzticamu informāciju Krievijas sabiedrībai. Diemžēl ārvalstu aģentu likums tā nesenajā formātā, ko Putins parakstīja 2. decembrī, ir vēl viens solis tajā virzienā, lai iebiedētu neatkarīgus žurnālistus un blogerus. Mūsu rezolūcijā mēs aicinām šo likumu atcelt. Paldies! Lielas paldies! Nākamā izteiksies Fana Kramota Tobadelas kundze. Priekšādātājs kundze, godāmie kolēģi, atkal Putins ar šo likumu vēlas vērsties pret ārvalstu aģentiem, tādējādi kontrolējot savu sabiedrību. Neatkarīgu organizāciju, plašsaziņas līdzekļu mm, un pat iedzīvotāju brīvība kļūst arvien šaurāka. Krievijas sabiedrībai tiek atņemtas iespējas iegūt uzticamu informāciju. Mēs redzam, ka Krievijā tiek ierobežota plašsaziņas līdzekļu brīvība. Um, Putins eh, kļūst par autoritāru valdnieku. Iespējams, ka cilvēki netiek mesti cietumos, bet eh, tiek uzlikti dažādi administrīvas čēršļi un tiek uzliktas milzīgas sankcijas. Tiek izveidotas rafinētas metodes, kā piemērot varu, un tādējādi tiek apklusināts ik viens kritiķis. NVO iebiedēšana ir eh, ļoti slikta prakse sabiedrībā. Šeit nav runa tikai par Eiropas Savienību, te ir runa arī par Rumāniju, Maltu, mm, Ungāriju. Orbāns iet Putina pēdās. Mēs redzam, ka Ungārijai arī jau NVO ir jāreģistrējās un ir jāuzrāda, ja šīs NVO saņem naudu no ārvalstīm. Šo notikumu attīstību mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk apturēt. Liels paldies! Nākamais izteiksies Pikolas kungs. Paldies, priekšādātāji! Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par lielisko sadarbību un konstruktīvajām sarunām. Esam sagatavojuši ļoti labu tekstu, kur mēs liekam uzsvaru uz pašu svarīgāko. Eiropas parlamenta vēsts visiem ir ļoti skaidra. 2012. gadā jau tika pieņemts šis likums, bet eh, pavisam nesen tajā tika ieviesti grozījumi. Tagad uh, Eh, Putins vēršas pret eh, visiem, kas eh, mēģina publicēt jau kādu saturu, vienādzīgi saņemot finansējumu no ārvalstīm. Plašsaziņas līdzekļu darbība tiek atkal ierobežota. Šādā veidā tiek ierobežota vārda brīvība un pilsoniskās sabiedrības tiesības, kas tiek it kā aizsargātas Krievijas konstitūcijā. Uh, Krievija ir parakstījusi cilvēktiesību deklarāciju, cilvēktiesību konvenciju. Mēs aicinām Krieviju ievērot šīs vērtības, ko tā it kā ir pieņēmusi. Ir jāatgādina arī, ka Krievijas un Eiropas Savienības attiecības balstās uz starptautisko tiesību ievērošanu. Lielas paldies! Nākamais izteiksies Huka kungs. Priekšādātāji, demokrātijā pats svarīgākais ir vārda brīvība. Tāpat arī Eiropas brīvībai ir ļoti nozīmīga demokrātija gan Eiropā, gan apkārtai. Mūsu lielākā kaimiņu valsts atkal ir spērusi soļus, kas mums rada bažas. Krievija vēršas pret žurnālistiem un blogeriem, kas mēģina izplatīt informāciju. Tagad viņi tiek saukti par ārvalstu aģentiem. Šis termins ir uh, ļoti nepatīkams un uzreiz uh, liek uh, cilvēkiem domāt, ka šiem uh, blogeriem nevar uzticēties. Mums ir jābūt draudzīgiem pret Krieviju, mēs negribam naidpilnas attiecības, bet um, mēs rādzām, ka mm, Krievijā nav demokrātijas tiek ierobežota vārda brīvība. Tas kļūst par apdraudējumi gan krieviem, gan arī tas eh, to kaimiņiem. Riņu grupas vārdā es gribētu aicināt eh, iestāties par vārda brīvību. Lielas paldies! Nākamais izteiksies Gālerkungs. Paldies, priekšādātāji! Patiešām žēl, ka mums atkal ir jārunā par uh, Eh, likumu grozījumiem Krievijā. Te ir runa ne tikai par NVO, kas saņem finansējumu no ārvalstīm, bet arī par atsevišķām personām, blogeriem, kas arī ir tagad ir iekļauti likumā un kuriem ir sev jāpiegamina klāt termins ārvalstu aģents. Mm, viņi vēlas runāt par vidas aizsardzības pārkāpumiem, par korupciju, un tagad viņi tiek denoncēti. Uzskatu, ka Krievijas sabiedrība ir pelnījusi ko labāku. Uh, Galu galā, ja kāds vēlas paust patiesību, tas nav ārvalstu aģents, tas iestājas par pilsoņu interesēm pret eh, šauru uh, politisku un ekonomisku kastu, kas vēlas uh, tikai uh, izplatīt propagandu par nacionālismu un kas neiestājas par uh, valsts eh, situācijas uzlabošanu. Tās ir tikai tādas kā pat Jomkins āģes, kas visur tiek izrādītas. Mums vajadzētu izrādīt solidaritāti Krievijas pilsoņiem, un to darot mums vajadzētu nekavējoties pieprasīt eh, šī likuma atcelšanu. Lielas paldies! Nākamais izteiksies eh, Kubīlijus kungs. No, Priekšādātāji. Vispirms mums vajadzētu atbildēt uz vienkāršu jautājumu. Ko īsti nozīmē šis ārvalstu aģentu likums? Tas, nozī tas nozīmē to, ka varas iestādes baidās eh, no savas tautas. Tāpēc es gribētu izteikt aicinājumu. Putina kungs, nebaidieties no parastiem krievu cilvēkiem. Ja varas iestādes sāk baidīties eh, no saviem cilvēkiem, tad tās sāk cīnīties pret saviem cilvēkiem, un tad uh, visparastākās cilvēktiesības tiek pārkāptas. Tieši tāpēc mums vajadzētu izmantot uh, visu, kas ir mūsu spēkos. Te es runāju ne tikai par Eiropas Savienību, bet arī par Eiropas padomi, kur uh, Krievija atkal ir atguvusi visas savas tiesības. Tātad mums ir jāizmanto Eiropas padomu, Venēcijas komisija, mums ir jāizmanto mūsu pašu valdības, kas arī ir daļa no Eiropas padomes, lai tās visas iestātos par uh, Krievu cilvēku cilvēktiesībām, jo šķiet, ka varas iestādes eh, tagad no šiem cilvēkiem baidās. Liels paldies! Eh, nākamais runātājs Gluksman kungs. Paldies, priekšādātāji! Um, ehm, komit vietējā, kas vēršas pret spīdzināšanu, grupas, kas iestājas par LGBTI tiesībām, NVO, kas iestājas par cilvēktiesībām memoriāls. Mm, ekoloģisti. Tie visi tagad ir ārvalstu aģenti. Un tagad arī individuāli žurnālisti, blogēri, visvienkāršākie pilsoņi, visi ir ārvalstu aģenti. Lūk, kādu sabiedrības modeli piedāvā eh, Putina kungs. Tas uh, iedvesmo, viņš iedvesmojas no visbriesmīgākajiem autoritāriem režīmiem. Šeit nav runa par diplomātiju, te ir runa par divu eh, pasaules vīziju sadursmi. Ir pienācis laiks, kolēģi, rīkoties saskaņoti, mums ir jāiestājas par demokrātiju. Eh, mums ir jāsaprot, ka Putins ļoti saskaņot vēršas pret brīvību Krievijā un pat Eiropas Savienībā. Liels Paldies, tagad došu vārdu Austrievičs kungam. Priekšādātāji, augstā pārstāvjums kolēģi, ļoti ilgu laiku Krievijas valdība ir tīši ierobežojuši plašsaziņas līdzekļu telpu, sa sašaurinot mm, finanšu līdzekļus un instrumentus. Tagad Krievija vēršas arī pret individuāliem žurnālistiem, bloger, blogeriem, aktīvistiem, kuriem ir savādākas. Mm, idejas un izpratne par Krieviju nekā Kremlim. Mēs iestāmies par eh, sankcijām pret Krieviju, mm, ņemot vērā tās agresiju Austrum Ukrainā un Krimā. Tas bija jau pirms pieciem gadiem, taču nesam novērojuši nekādus uzlabojumus. Gluži pretēji, Krievija kļūst arvien autoritārāka, mm, savās iekšlietās. Ārvalstu aģentu likuma pieņemšana nozīmē, ka Krievija nevis progresē, bet regresē attiecībā uz pamatbrīvībām. Šis likums attiecas ne tikai uz Krievijas pilsoņiem, tas ir arī tieši uzbrukums mums, Eiropiešiem. Šajā likumā tiek runāts par ārvalstīm, kas it kā kaitē Krievijai, un tiesa mēs eh, šie aktīvisti, ir arī mūsu diplomāti, kas tiek stigmatizēti Krievijā. Kolēģi, mums vajadzētu rīkoties laicīgi, un mums vajadzētu pieņemt Magnītisku aktu. Lielas paldies! Tagad izteiksies Hautalas kundze. Priekšādātājs kundze, augstā pārstāvi kungs. Šī bija ļoti laba mm, nedēļa vārda brīvībai. Eiropā. Pirmdien parlaments pieņēma lēmumu izveidot Dafnes balvu kas tiks piešķirta neatkarīgiem žurnālistiem. Otrdien tika pieņemts ziņotāja likums, un trešdien savukārt mēs izda, izrādījām cieņu vārda brīvībai, piešķirot Saharo balvu ļoti uh, pazīstamai disidentei un uigurā aizstāvēji. Tāpat arī uh, Mums ir jāatcerās, ka šī balva ir nosaukta Krievijas disidenta vārdā, Andrija Saharova vārdā. Mums ir eh, jāapzinās arī, ka Krievijas režīma pēdējais lēmums paplašināt ārvalstu aģentu likumu attiecinot to arī uz uh, fiziskām personām ļoti kaitēs neatkarīgai žurnālistikai Krievijā, jo īpaši gribēju pieminēt lielisko um, ziņu dienestu Radio Brīvā Eiropa, kuriem ir tūkstošiem korespondentu Krievijas federācijā. Viņu darbs tagad kļūs vēl sarežģītāks. Lielas paldies! Tagad izteiksies Marijāni Kungs ID grupas vārdā. Es eh, ceru, ka jūs eh, saprotat, ka šī rezolūcija vienlaicīgi nosoda arī um, eh, mm, apvien, apvien, ap, Amerikas Savienotās valstis. Šeit arī ir likums, kas uh, ietver ļoti daudzus punktus, kas tagad tiek nosodīti Krievijā. Krievija izjūt naidīgumu no uh, starptautiskās sabiedrības puses. Uzskatu, ka tas mums rada bāžas. Uh, Šajā rezolūcijā tiek runāts par sankcijām pret Krieviju. Sankcijas ir ļoti negatīvas arī mums, un tās nedos pilnīgi neko. Ārvalstu aģenti ir pilnīgi visur. Visa, pie visa tiek vainoti Krievi, gan pie Brexita, gan pie Trumpa, gan arī pie dzeltenajām vestēm Francijā. Mēs mm, visu tikai nosodām. Uh, 1980. gadā arī Francijā bija likums, kas ierobežoja ārvalstniekiem iespēju veidot asociācijas. Ja mēs vēlamies uh, draudzēties ar Krieviju, tad mums vajadzētu atjaunot dialogu. Pašlaik mēs ejam uz strupceļu. Liels paldies! Tagad izteiksies Krasnodebska kungs no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Um, Ārzemju aģentu regulējuma pastiprināšana ir kārtējais simptoms, ko dara Kremlis, lai izolētu Krievijas sabiedrību no pārējās pasaules. Šis te režīms eh, ar eh, eh, tādiem atbalstu kā Nord Stream 2, kas maksā daudzus miljardus, tomēr situācija, tomēr sabiedrība nav laimīga ar šo situāciju un ir protesti politisko un ekonomisku iemeslu dēļ. Pastāv gan ekonomikas, gan sociālās problēmas un to visu ir jākompensē ar attiecīgu agresīvu retoriku. Ir eh, attiecīgas eh, organizācijas un ziņu dienestu un tā tālāk ir ar ambīcijām, lai eh, demokratizētu Krieviju, aizmirstot, ka pašiem Krievijiem jāpieņem piemērs, kā jātāst, attīstīties. Paldies, un tagad Vilumsena kungs mm, vārda brīvība organizāciju uh, un asociāciju tiesību, veidošanas tiesības. Uh, tas viss ir saistīts arī ar Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, ko ir parakstījusi arī Krievija, ne tikai Eiropas Savienības dalība valstis. Pagājušos gados mēs redzam, ka demokrātiskās pamatiesības, uh, kas likās, ka ir garantētas un nodrošinātas, ir palikta zem sitiena, jo režīms strādā pret, pil, par, pie pilsoniskās eh, sabiedrības sagraušanu. Mēs redzam gan uh, Ungārijas robežas ar Orbānu, gan Izraēlā un Netanjahu un galu galā arī Krievija un Putins. Uh, Šodien mēs signalizējam, ka mēs neakceptējam to, ka tiek pārkāptas pamat cilvēku tiesības vai arī, ka sabiedrībai tiek, pēc sabiedrībai tiek uzbrukts. Mēs neakceptējam, ka Krievijas valdība nenodrošina uh, pulcēšanās brīvību, organizāciju veidošanas brīvību un vārdu brīvību. Paldies! Un tagad Rečovska kungs. Uh, jā. Ja Eiropas Savienība grib eh, turpināt pastāvēt tālāk kā līdz šim, un uh, grib spēlēt pasaules apsargātāju un aizsargātāju, te ir jābūt objektīvai, lai nezaudētu seju. Rezolūcijas priekšlikums patiesībā, godīgi sakot, ir uh, neobjektīva viltus ziņa, kas nebalstās uz galvenajiem faktiem. Mēs visi runājam par to, ka Krievijas opozīcija ir apdraudēta. Es uh, papūlējos un. Uh, E, paskatījos, kāds ir Krievijas parlamenta e, balsojumu rezultāti e, kopš 2017. gada par šo te likumdošanas aku, aktu, un 60% no Krievijas domas par to balsoja, un pat opozīcijas partijas nebalsoja par. Tas nozīmē, tā ir Krievijas iekšējā lieta, tā ir atbildīga atbilde uz Amerikas sankcijām tāpēc arī mums vajadzētu skatīties objektīvi, nevis pieņemt rusofobu situāciju, jo galu galā. Uh, mums eh, ir skaidrs, ka te jau neviens nestāv uz vienas kājas, bet divām pat eh, vai trijām kājām. Eiropas nākotne ir atkarīga no spējas veidot tiltus un nevajag iejaukties citu valstu iekšējās lietās. Paldies, saka priekšsēdētāja. Lūdzu, ievērojiet noteikto runas laiku. Nākamais eh, runātājs Legas kungs. Paldies! Eh, eh, man kā kristīgajam demokrātam spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir svarīga demokrātiskai valstī, bet citiem kā Vladimiram Putinam pilsoniskā sabiedrība ir tikai drauds autoritāram režīmam. Uh, ir pieņemti pietiekami daudz likumdošanas akti, kas vēršas pret, eh, eh, pret pilsonisko sabiedrību, mēdījiem un tā tālāk. Tā kā šis te likums ierindojas iepriekšējo lēmumu virknē, tie ir politiskie lēmumi, kas nāk par labu Putinam, jo viņš uzskata, ka citiem viedokļiem eksistēt nevajag. Un bijušais KGB eh, VDK aģents eh, Putins eh, saskata, ja aiz katras stūra slēpjamies potenciālu spiegu Krievijas pilsoniskām, sabied, pilsoniskai sabiedrībai būs kristīgo demokrātu atbalsts. Paldies, saka priekšsēdētāja, un tagad Ara Kovača kungs no S&D. Paldies, priekšsēdētājs kundze felállva és nagy tapsal. Fej... Vakardien šajā te telpā mēs izteicām solidaritāti Uiguru vadītājam, kurš spē, cīnās pret Ķīnas autoritātēm. Un paldies! Vakardien mēs tagad redzam, ka Krievija ir pieņēmusi jaunus likuma grūzījumus. Eh, kas eh, sagrauj eh, brīvo domu. Un tas, ko mēs varam darīt ar šo te likumu. Ir, daudzi to izanalizē, bet ir skaidri, ka, skaidrs, ka Putina režīms ne tikai izveido šo te režīmu un izstrādā metodoloģijas, bet viņi tās arī eksportē tieši tāpat, kā tas tika darīts Padomju Savienības laikā. Uh, Un skatoties uz manu valsti, Ungāriju, tad e, šīs, mēs esam šī eksporta pirmais upuris, jo Putina uh, prakse un gars uh, tiek uh, veiksmīgi pārņemts manā valstī. Un Ungārijas pilsoniskā sabiedrība mūsdienās ir paralizēta. Tā cieš no tā, ka institūcijas tiek apdraudētas. Jā. Nu, jā. Ar um, visu notikusi atteikšanās arī no Eiropas daudzveidības. Gribu uzdot jums vienu jautājumu. Vai jūs zinat, kāda resursa tika izmantota šo politiku finansēšanā? Nu, tie līdzekļi, ko jūs, kā Eiropas Savienība, izmaksājat, uh, ko maksājat no pilsoņu kabatām, nodokļu maksātāju kabatām. Nu, padomājiet pirms balsojot šodien. Liels paldies! Nākamais runātājs Donāta Kungs Reņo grupas vārdā. Paldies! Šis Krievijas likums ir jāapspriež ne tikai tāpēc, ka tas apdraud pilsonisko sabiedrību Krievijā, un tā tiek patiešām apspiesta, bet arī tāpēc, ka Krievijas mafijas valsts neapstājas pie Krievijas robežām, un daudz jau šodien runāja par to, ir šī pret rietumiem vērstā dezinformācija, tā faktiski apdraud arī Eiropas Savienību no tās iekšienes. Uh, likums pret šiem ārvalstu aģentiem faktiski vēršas pret opozīcijas politiķiem un NVU ne tikai Krievijā, bet arī Ungārijā, piemēram. Um, Ungārija šobrīd šķiet kā tāda Eiropas laboratorija um, darbam pret Krievijas metodēm. Mēs cenšamies uh, izstrādāt šeit veidus, kā vērsties pret šo dezinformāciju. Uh, Nu, piemēram, ir arī dažādas spiegu struktūras, kas tiek izveidotas Ungārijā, un līdz ar to Krievijas propaganda parādās ļoti plaši arī Ungārijas plašsaziņas līdzekļos. Nu, tā notiek šī infiltrēšanās ziņu dienestos un tam līdzīgi. Mums nedrīk, mēs nedrīkstētu pieļaut to, ka tiek apdraudēta, en, en, apdraudēts NVO brīkais gars. Mums jārīkojas atbilstīgi. Paldies, nākamais runātājs, Roveta, kungs, zaļu, Roveta kundze zaļo grupas vārdā. Paldies! Vakardien šis parlaments piešķīra Saharova balvu Ilmaram Tohtī. Un, protams, bija arī daudz citu lieliski priekšgājēju. Šodien mēs runājam par Krievijas jauno. No ārvalstu aģentu likumu, ar ko tiek apdraudēti žurnālisti un NVU. Tas ļoti labi ilustrē to, kā mūsu apņēmība aizsargāt tos, kas cīnās pret brīvību, tiek veidot no divām vienotru papildušanām daļām. Ir tādas valstis, kurās nav tik veiksmīgas un tam nav paveicies, tās nav daļa no šie brīvo nāciju sabiedrības. Nu, jāsaka, arī šajā darbā par laimes spēlēs nospēlēt tādu ne, nelielu lomu laikā, kad spiediens uz demokrātiju un brīvību tiek izdarīts ar vienu lielāks un draudu pieaug. Vakardien, piemēram, Brexit PLC par, partijas dalībnieki neviens nebija klāt šeit Sahara balvas pasniegšanas laikā. Jūs arī zinat, ka Boris Džonsons ir atradis jaunus veidus, kā apturēt ziņojumu publiskošanu attiecībā uz Krievijas iejaukšanos Lielbritānijas vēlēšanās. Vai man vēl kas jāsaka? Paldies, saka priekšādātāja. Nākamais runātājs deputāts Hermans Terčs. Mm, labdien, paldies, priekšādātāji! Jaunie Kremļa pieņemtie mēri, šis 12. decembrī apstiprinātais likums joprojām tālāk ierobežos Krievijas pilsoņu un neatkarīgu organizāciju darbības brīvību. Šis likums par ārvalstu aģentiem, kas tika pieņemts jau 15. gadā, jau toreiz nozīmēja to, ka varēja vēst um, uzsākt tiesas prāvas pret jebkuru, kas īstenoja darbību, eh, un to varēja darīt jebkuras varas iestādes ar, mm, tikai tāpēc, ka viņām mm, viens vai otrs žurnālists nepatika. Un tagad šis jaunais papildinājums nozīmē to, ka faktiski jebkurš, kas no Krievijas sazinās ar ārpasauli, arī var tikt apsūdzēts dažādos nodarījumos un tiesāts. Nu, tas izklausās pēc padomju diktatūras, mm, vēl pirms perestroikas un Gorbačova. Uh, Valdīšanas laika. Nu jā, šis pret demokrātiju vērstais pasākums tiešām ir vienkārši traģisks, un tas ietekmē arī visus Krievijas nolīgumus starptautiskā arēnā. Mēs gribētu pieprasīt, lai Putins nenosoda uh, Krieviju ar šādu kāpšanos atpakaļ un regresu un izolāciju. Paldies, nākamais runātājs Klēra Foksa. Uh, jāsaka, tiešām šie tie ir briesmīgi draudi plašsaziņu līdzakļiem, un tas rada ārkārtīgu regresu Krievijā. Un tāpat laikā es esmu klausījies šajā parlamentā tik daudzās debatēs, kurās pavisam lēti tiek vainot ārvalstu ietekmē pilnīgi visā. Un, nu, vai tad nav tagad tā, ka mēs redzam skaidu citu acī, bet neredzam baļķi savējā? Mums vajadzētu pašiem paraudzīties uz, uz sevi. Cik bieži šeit nav bijis tā, ka komisāri un citi sauc visus par disidentiem, kuri nepiekrīt Eiropas Savienības uh, stratēģijai vai politikām, vienmēr vaino Putinu, vienmēr vaino kādu citu, un, nu, piemēram, Lielbritānijas referendumu rezultātos. Uh, un vienmēr pieprasot tikai cenzūru un aizliegumus. Un visas šīs ļoti modīgās apsūdzības par ārvalstu iejaukšanos faktiski rada arī tālāku ksenofobiju mūsu pašu nācijas valst, nāciju valstīs. Un tas nozīmē, ka mēs pat neļaujam iedzīvotājiem pašiem pieņemt savu lēmumu, vienmēr vainojam tikai Krievus. Un tas, protams, ir viens no iemesliem, kāpēc tauta ir neapmierināta. Eh, mēs vienkārši nevēlamies to redzēt un vainojam vi visā mm, ārvalstu sazvērestības. Mums ir jāaizstāv Krievijas iedzīvotāji, protams, bet tāpat laikā es pati neizrāda pietiekamu cieņu pret preses brīvību un tautas demokrātiju, tā vietā meklējot visām kļūdām eh, vaininiekus kaut kur aizstās robežām. Palūkojieties vispirms paši uz sevi. Nākamais runātājs Šons Kelijs. Lūdzu. Paldies! Nesenie grozījumi Krievijas likumā par ārvalstu aģentiem ir ļoti satraucoši pilsoniskajai sabiedrībai un preses brīvībai Krievijā. Krievijas parlaments turpina radīt ļoti naidīgu vidu žurnālistiem iz, tiek izmantota pārliecīgs spēks pret sabiedrību, pret mm, plašiņas līdzekļiem, tie sastopas ar represiju, draudiem, cenzūru. Nav nekādas runas brīvības, tiek stigma, žurnālisti stigmatizēti, un tieši tāpat arī cilvēktiesība aktīvisti. Visi NVO un plašsaziņas līdzvakļi ir ļoti būtisks elements demokrātiskā sabiedrībā, bet to loma šobrīd ir mazināta, to dara valdība, un tāpat jau sarūk šī telpa pilsoniskai līdzdarbībai, Krievijā. Šis tiesība akts ir nākamais instruments varas iestāžu rokās, lai apklusinātu žurnālistus NVO, un mēs gribam aicināt m, mm, Krievijas varas iestādes saskaņot savus tiesību aktus ar pasaules un Eiropas Savienības cilvēktiesību normām. Lielas paldies! Nākamais runātājs - Pierfrancesko Majorino lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Preses brīvība brīvi pieejama informācija ir ļoti būtisks demokrātijas pamatakmens. Bet jāsaka, šķiet, ka Putins to nesaprot. Viņš nesaprot, ka ar šo jauno likumu um, par ārvalstu aģentiem visas organizācijas, kas saņem finansiālu atbalstu no ārzemēm, tiek faktiski nosauktas par ārvalstu aģentiem. Tās tiek reģistrētas līdz ar to, uzraudzītas Tas ietekmēs NVO, tas ietekmēs pat blogus, kas parādās internetā. Nu, pilnīgi acīm redzami, tā ir pilnīgi tāda um, apsēstība ar vēlmi kontrolēt plašsaziņas līdzekļus NVO un apspiest jebkuru uh, pretestību. Nepietiek ar to, ka mēs šo tiesību aktu nosodām. Mums ir jādomā arī par Putina draugiem mūsu pašu vidū. Arī tie mums ir, arī par tiem mums jā, jālai gaisma. Mēs nedrīkstam pieļaut tādu situāciju, kāda tā ir šobrīd. Tas apdraud mūsu vērtības un demokrātiju. Paldies, saka nākamais runātājs Pils Benjons, lūdzu. Paldies priekšādātāji. Šis likuma pārskats ļaus Krievijas valdībai neatkarīgus žurnālistus un blogerus, kas saņem in, nav līdzekļus no jebkurienes, saukt par ārvalstu aģentīriem. So, tā tā tad padomjēras atgriešanās Krievijā. Šādā veidā mērķiecīgi tiks vērsties pret individiem, viņiem būs jāreģistrējas pie varas, varas iestādēm, viņi tiks aplikti ar sodu vai pat mēsti cietumā līdz pat diviem gadiem. Šāds tiesība akts var tikt izmantots, lai apklusinātu jebkurus kritiķus, kas vēlas kritizēt valdību un tālāk apdraudēs neatkarīgi svarīgos plašsaziņas līdzekļus, kaitējot runas brīvībai. Es aicinu Krievijas valdību šo lēmumu atcelt un saskaņot savus tiesību aktus ar tās saistībām, ko tā uzņēmusies starptautisko cilvēktiesību sakarā. Mm, vajadzētu turpināt izdarīt visus, pārtraukt visus centienus apturēt neatkarīgas pilsoniskās grupas un žurnālistus. Ļoti skumji, ka Krievi izvēlas šādu pieeju mm, vienlaikus, kamēr, mm, vienlaikus tam, ka tā tomēr tiek atkal uzņemta Eiropas padomē. Es paldies, saka priekšādātāji, nākamais runātājs Bronis Ropē, lūdzu. Atšķirība pirmininkā. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisāra kungs, kolēģi. Lielākais apdraudējums, ar kur saskars Kremlis, ir demokrātija. Tagad Krievija vēršas pret nevalstiskajām organizācijām un dažiem vēl starptautisko plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas ir vienīgais uzticamais informācijas avots. Uh, Krievija mēģina apklusināt un nomalnot tos sabiedrības acīs, kas vēl mēģina paust demokrātisku viedokli un kas iestājas arī par vides vērtībām Krievijā un par demokrātiskām vērtībām. Šis eh, ārvalstu aģentu likums liecina par to, ka Kremlis, eh, Kremli ir pārņēmušas bailes. Eh, līdz šinējā mašinērija nav novadusi pie vēlamā rezultāta. Tātad Tagad režīms strādā gan iekšēji, gan ārēji, piemēram, iejaujas, iejaucas vēlēšanās un referendumos citās valstīs, taču tas kļūst arvien sarežģītāk Krievijā liedzot uh, tiesības uh, normāliem pilsoņiem Krievijā, viņiem tiek mazināta arī demokrātas izdzīvošanas iespēja. Paldies, Šodraus kundze no Eiropas tautas partijas. Paldies! Cienījamie kolēģi, es vēl ar vienu labi atceros Ko nozīmēja apzīmējums ārvalstu aģents bijušajā socialistiskajā Čehoslovākijā un bijušajā Austrum Eiropas blokā, kas bija pēc reiz diktatūras uh, ietekmē? cilvēki, kas cīnījās par demokrātiju tādās valstīs kā Čehoslovākija, Polija, Hungārija un citās. Viņiem tas nozīmē cietumsodu. Bet tagad Krievijas Tieslietu ministrija mēģina vajāt organizācijas un personas. Šāda organizācija sarakstā ir iekļaut arī Čehijas organizācija cilvēkam vajadzīga palīdzība. Tā ir lielākā šāda atbalsta humanitārās palīdzības organizācija, izglītības un attīstības atbalsta organizācija pārpa 30 valstīs vislielākā Eiropā. Tā atbalsta pilsonisko sabiedrību, Krieviju un arī disidentus. Ir pilnīgi nepieļaujam tas, ka neatkarīga uh, organizācija no Eiropas Savienības dalībvalsts tiek uzskatīta par nevēlama ārvalstu aģentu, tāpēc es aicinu atsaukšu šo likumu. Paldies! Tagad Strugariju kundze no Riņu grupas. Paldies, priekšstādātāji! E Eiropas brīvais rādio spēlēja nozīmīgu lomu Eiropas, uh, Austrum Eiropas atbrīvošanā, demokratizācijā Austrum Eiropā. Un arī šī organizācija ir iekļauta Putina sarakstā. Šis ārvalstu aģentu likums sākotnēji tika pieņemts 2012. gadā. Un uh, visas organizācijas, kas saņēma uh, finansējumu no ārvalstīm, tika iekļaut šajā nelabvēlīgo ārvalstu aģentu sarakstā. Pagājuši mēnesi uh, likuma apvērums, aptvērums tika paplašināts, iekļaujot arī individuāli žurnālistus un personas. Kā jau teicām, jūlijā mums ir jā, jāpieprasa šī likuma atsaukšana, kas pārkāp starptautisko standarts un preses brīvību. Mēs nevaram pieņemt to, ka šāda situācija tiek uzskatīta par normālu Krievijā, ka Putinam cilvēktiesības vispār nepastāv. Mums ir jāievieš līdzīgs likums, kāds ir Magnitska likums. Paldies! Deviņi kolēģi ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā. Varu sniegt eh, iespēju izteikties tikai sešiem cilvēkiem no vienam no katras grupas. Tomaši kungs, kā pirmais lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Cilvēkam, kas iespējams ap, apšaubīja iespēju, ka Putins varētu būt diktators, tagad ir uzskatām redzams, ka pateicoties šim ārvalstu aģentu likumam, viņš tiešām tāds ir. Daži cilvēki uzdod jautājumu, kāpēc šis likums tika pieņemts. Nu, atbildi ir vienkārši. Te ir runa par cilvēkiem, kas vēlas stiprināt, veicināt zināmas vērtības Krievijā. Ja? Te ir runa par demokrātiju, par pamatiesībām, par runas brīvību. Taču tas, kas tagad notiek, tam tiešām būtu mūs jāuztrauc. Tas ir trauksmes signāls, kas te atskan Eiropas Savienībā. Ir žurnālisti, skolotāji, sabiedriskā viedokļa, līderi, pret kuriem vērš šis likums, un tad Putins kļūst par apdraudējumu pats savai valstī. Augsto pārstāvu lūdzu dariet kaut ko, lai aizsargātu miljoniem Krievu kas vēlas ar cerīgu skatienu raudzīties Eiropas Savienību. Lopes Agilāra kungs lūdzu. Priekšsēdētājs kundze augsta pārstāvja Barolēlu. Krievijas pieņemtais ārvalsts aģenta likums iekļaut divas prioritātes. Pirmkārt, runas brīvība un pieeja informācija. Dafne Haruāna Saharova balva un otrkārt Krievijas iejaukšanās kosmosa. Krievija Eiropā ir liels kaimiņš. Eiropas Savienība sevi izvirza kā miera telpu un arī Eiropas padome ir izteikusies pret uh, karavīgajiem aktiem, pret Krieviju un Gruziju, pret uh, Gruziju un Ukrainu no Krievijas puses. Uh, ir pamats uztraukties par Krievijas iejaukšanos kibertelpā. Rīkosimies, lai aizsargātu blogerus un žurnālistus un katru cilvēku, kas mēģina paust savu nostāju un informāciju, pret kuru vēršas Putina armija. Dalī kundze goja vārdā lūdzu. Paldies priekšstādātāji. 2017. gadā, kad sākās panika par Krievijas iejaukšanos ASV. ASV spieda Russia Today uh, reģistrēties saskaņā ar ārvalsts aģentu likumu. Un skaidrs, ka Krievijā atbildēja tāpat, uh, nu, tas ir standarta princips, uh, darbība no vienas puses izsauc līdzīgi no otras puses, diemžēl. Uh, Šķiet, ka šis likums eh, tiks eh, neobjektīvi piemērots. Tā ir traģēdija Krievijas žurnālistiem, blogeriem. Mums ir jāpaskatās, ko ASV ir darījusi ar savu ārvalstu aģentu likumu. Ir arī eh, sieviete no Krievijas, kas ir apsūdzēta spiega darbībā ASV, tie ir tāpēc vien, ka viņa krievieti. Uh, jāskatās, ko dara rietumi. Tikko mēs pārtrauksim savu darbību, tad arī Krievijas, eh, Krievija pārtrauks savu biedēšanu ar ārvalstu aģentiem, un tad arī sabiedrība būs labāka. Paldies! Eiropas tautas partijas vārdā Pospišilkungs. Děkuji pěkně, paní předsedající. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Šis likums ir nepārprotams pierādījums tam, ka Krievijas režīms kļūst ar vien autoritatīvāks. Mums tas Krie... Čehijā ļoti labi pazīstams, jo, diemžēl, daudz Čehijas politiķi, ja tā skaitā arī prezidents Milošs Zemans atbalsts Putina režīmu, ir jāsaka, ka mums ir jāprotestē pret šo likumu. Es esmu gandarīts par to, ka šī rezolūcija dodas tajā pašā virzienā kā iepriekšējā EP rezolūcija. Tur ir runa par to, cik nedemokrātisks ir Krievijas režīms. Mēs nosodām Krievijas īstenotās cilvēktiesības, uh, Krievijas īstenotās cilvēktiesību pārkāpums. Krievija iejaucas uh, politiskajā situācijā citās valstīs, ietekmē vēlēšana rezultātus un kampaņas. Uh, Raš, Krievija ir mūsu partners, bet Putina režīms nevar būt mūsu partners. Tas skaidri jāsaka komisijā augstiem pārstāvjiem. Lūdzu, ievērojiet iepriekšējās Eiropas komisijas nostāju, nepakļausimies Krievijas propagandai, būsim konsekventi, lūdzu. Paldies. Un tagad Grapīnī kundze. Sociālīs grupas vārdā priekšstādātājs kundze. Paldies. Mēs jau esam to dzirdējuši PSRS bija ļaunā apspiedoša valsts, un mēs baidījāmies no PSRS visu savu mūžu. Mēs to tāpēc saprotam labāk kā citas valstis, tāpēc nosošu šo jauno likumu, kur ir izsludinājis Putina kungs. Apspiežot preses brīvību, nekas labs netiek panākts. Mēs nekad neuzzināsim patiesību Tikai cilvēki Krievijā zina, kas notiek. Viņi vēlas, lai būtu brīvas pārvietošanās iespējas, domu paušanas iespējas, un viņi nevēlas šādu likumu. Protams, mēs balsosim par šo rezolūciju. Jā, Krievija ir mūsu kaimiņu valsts, taču mēs varam būt labi partneri tikai tad, ja veicināsim demokrātiju. Pēdējā uzstāsies Modī kundze brīvē mikrofonā, lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es esmu no Somijas un līdz ar to eh, zinu, kā tas ir dzīvot Krievijai kaimiņos. Un es jums varu teikt, ka ar vienu ir bijuši draudzības kontakti ar šīs valsts pārstāvjiem. Taču tagad mēs runājam par tādu valsts, kur organizācijas vairs nespēja īstenot savu darbu. Pilsoniskā sabiedrība tiek apklusināta, cilvēku tiesības tiek. Uh, apspiestas, tas ir ievērojams apdraudējums. Šis likums tikai pasliktina šo stāvokli, ir arvien mazāk brīvības Krievijā. Es domāju, ka mēs to nedrīkstam pieļaut, ka opozīcija arī tiek apklusināta, jo tas jau izskatās pēc diktatūras. Kritiska noskaņotā prese jau ir apklusināta, žurnālisti pat ir nogalināti, politkoskas kundze vairs ir palikusi tikai uh, skumja atmiņa pagātnē. Mums ir jāstrādā ar Krieviju un Krievijas eh, pilsonisko sabiedrību, lai situācija nepasliktinātos. Tagad dodu vārdu Borel kungam, lai viņš noslēgš šīs debatas, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, cienījamās deputāts, godātie deputāti. Eiropas Savienībai ir sēna skaidra nostāja par Krievijas ārvalstu aģentu likumu un jaunākais eh, grozījums šajā likumā, ko parakstīja Putins 2. decembrī, paplašina aptvērumu ārvalstu aģentu likumam, iekļaujot tajā individus personas. Un daudz no jums esat pauduši savas bāžas par to, un es domāju, tas ir pamatoti, jo tas potenciāli ietekmēs neatkarīgo žurnālistus un blogerus, un tas ir vēl viens solis plašsaziņas līdzekļu un runas brīvības ierobežošanai Krievijā. Kopš 2012. gada, kad pirmoreiz tika Krievijai ievies ārvalsts aģenta likums, kas ļāva nevalstiskās organizācijas nodevēt par ārvalstu aģentiem pār par 150 nevalstiskajām organizācijām, uh, tika piemērots šis nosaukums, tās tika pakļautas uh, sankcijām, izmeklēšanai. Līdz ar to nevalstiskajām organizācijām vēl samazinājās uh, finansējums un traucēja attīstīties pilsoniskajai sabiedrībai valstī. 2017. gadā ārvalstu aģentu tiesība akti tika paplašināta tā, ka jebkura organizācija, kas tieši vai netieši saņem finansējumu no ārvalstīm, varēja tikt ap, nosaukt par ārvalstu aģentu. Arī tas atkal ir samazinājis uh, manevra telpu neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem un neatkarīgām balsīm. Ārvalstu aģentu likums uh, pārkāpja Krievijas uh, cilvēktiesību pienākums un saistības. Eiropas Savienība atkārtot ir nosodījusi šos tiesību aktus. Nesenākais tāds gadījums bija, tad, kad Eiropas ārējās darbības dienesta pārstāvis 23. novembrī izteicās par ārvalsts aģenta likuma uh, jauninājumu iekļaujot uh, privātu personas, nodevē to par runas brīvības ierobežojumu. Mēs atkārtot aicinām Krievijas varas iestādes ievērot savas starptautiskās saistības attiecībā uz runas brīvību un piedrošinās brīvību. Ir būtiski, lai Krievijas pilsoņi varētu brīvi izmantot biedrošanās brīvības, tā izskaitā arī piedaloties nevalstiskajās organizācijās kas veicina cilvēku tiesību un pamat brīvību veicināšanu. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Krievijas cilvēktiesību aktīvistus un pilsonisko sabiedrību. Tā mēs rīkojamies visā pasaulē, jo tas ir Eiropas Savienības pamatprincips. Mūsu atbalsts ir svarīgs. vai tas būtu starptautiskos paziņojums uh, vai tiekoties ar nevalstiskām organizācijām, mēs turpinām novērot notikumu gaitu Krievijā un aicinām varas iestādes ievērot pamatiesības, kas ir iekļauts arī Krievijas konstitūcijā. Mēs uzstāsim uz, uz to, lai tiktu ievēroti Eiropas cilvēktiesību hartas lēmumi un arī Eiropas e, padomis konvencijas. Te ir runa par demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, parlamenta deputāti. Nagyon szépen köszönöm ezzel a vitát lezáró. Liels paldies! Tagad e, šīs debates ir beigušās. Esam saņēmuši sešus rezolūciju priekšlikumus. Mēs balsosim par tiem šodien. Pēc dažu minūšu pārtraukumu turpināsim darbu pulksten 12.

Signori, stiamo... Signori. Dāmas un kungi. Chiedo un po' di stile, stiamo lavorando, eh? Lūdzu, uzvedieties. Mēs taču strādājam. Uzvedieties pieklājīgi. Care kolēģi, e cari... Dārgie kolēģi, kolēģis. Oggi la Corte di Giustizia. ES tiesas, ES tiesa šodien ir pieņēmusi spriedumu. Lieta Junkeras un Vies. Dārgie kolēģi, lūdzu, uzvedieties mierīgāk. Tas ir ļoti būtisks spriedums. Tas tiešā veidā attiecas uz mūsu institūcijas sastāvu. Mēs jau vienkārši uh, nelikām jums te zālē gaidīt savu prieka pēc. Eiropas Savienības tiesas spriedums ir sekojošs. Vēlētāji ir ievēlējuši Eiropas parlamentā a, savus pārstāvjus, un tiesa ir spriedusi, ka a, deputāti, kas ir ievēlēti Eiropas parlamentā, par viņu ievēlēšanu ir atbildīga atbilstošā iestāde dalību valstī. Un, uh, ja kāds ir Eiropas parlamenta deputāts, viņam, eh, viņš var baudīt eh, parlamentāro imunitāti saskaņā ar 9. pāntu, eh, kas attiecas uz privilēģijām un imunitātēm. Protokollo sui privilegi e su... Protokols par privilēģijām un imunitāti ir eh, spēkā, ņemot vērā to brīdi, kad oficiāli tiek paziņoti rezultāti. Un ar to brīdi uh, parlamenta deputāta status ir spēkā esošs. Tiesa sprieda, ka ja ir aizturēts deputāts. Eh, viņš ir jāatbrīvo no ieslodzījuma, jo uh, uz viņu ir attiecināma deputāta imunitāte. Tātad viņš var atgriezties parlamentā un pildīt savus pienākumus. Ja tiesības sargājušās dalībvalsts, uh, eh, tiesības sargājušās iestādes dalībvalstīs savukārt uzskata, ka uh, sots tomēr deputātam ir jāizcieš pēc tam, kad jau viņš ir kļuvis par deputāti, iestādē ir jāiesniedz prasība Eiropas parlamentam balsot par imunitātes atcelšanu eh, šim deputātam. Es tagad vēršos pie Spānijas iestādēm, lai tās ievēro ES tiesas spriedumu un parlamenta dienestiem tagad ir pēc iespējas ātrāk jāizvērtē šī situācija, kā šis spriedums tiek attiecināts uz Eiropas parlamenta deputātiem. Es vēlētos jūs informēt, ka nepieļaušu nekādu noteikumu apšaubīšanu. Paldies! Um, very... Dargie kolēģi, pēc šī priekšsēdētāja paziņojuma nav vairs uh, nepieciešamības par to izteikties, arī atsaucoties uz procedūru. Es gribēju laipni lūgt pie mums Ukrainas parlamenta deputātus, kas uh, piedalījās ES uh, Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejas sēdē vakardien un šodien. Tā bija desmitā sēde. This was an important Tā bija būtiska sēde, eh, pirmā, kas notika pirmajā, eh, pirmo reizi šajā sasaukuma laikā, mm, un tas ir ļoti nopietnas notikums Eiropas parlamentam un arī Ukrainas parlamentam Verhovna Rada pārdomājot, ko mēs kopīgi vēlamies sasniegt. Dargie draugi no Ukrainas, mūsu intensīvā sadarbība simbolizē Ukrainas um, Eiropas integrācijas ceļu un pierāda to, ka mēs esam gatavi jūs atbalstīt. Liels paldies, ka ieradāties parlamentā šo nedēļu un es novēlu jums panākums uh, kā parlamentāriešiem, uh, spēcinot un uh, aizsargāt jūsu demokrātiju. Paldies! Tagad varam ķerties pie balsošanas. So let me turn to um, the uh, resolution on violations of human Rezolācija par uh, cilvēktiesību pārkāpumiem, tajā skaitā reliģijas brīvību Burkina Faso. Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par visu grozīto rezolūciju, kas par pret atturas pieņemta. Tagad rezolūcija, kas veltīta Afganistānai, īpaši apsūdzībām par uh, zēnu seksuālu izmantošanu Logaras provincē. Pirmais punkts, uh, sākotnējais teksts, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Jā, ar ļoti nepārliecinošu vairākumu. Varbūt, ka es pārāk ātri eh, vadu balsošanu, saka priekšsēdētāji. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Trešais, kas par pret atturas noraidīts. Tagad balsojam par visu grozīto tekstu. Par, pret, atturas, rezolūcija pieņemta. tagad uh, rezolūcija par uh, ārzemju aģentu likumu Krievijā. 13. Uh, punkts, oriģinālais teksts, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad jābalso par visu grozīto rezolūciju, kas par, pret, atturas, pieņemta. Nākamās uh, eh, rezolūcijas 30. Rumānijas uh, 1989. gada decembra Rumānijas revolūcijas gadskārta. Balsosim personālā kārtībā par uh, rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Nākamā rezolūcija par uiguru kopienu Ķīnā. Pirmais uh, punkts, uh, sākotnēja teksta versija, trīs daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par pirmo grozījumu, kas par pret atturas noraidīts. Balsojam par uh, rezolūciju kopumā, kas par pret atturas rezolūcija par uh, uiguriem Ķīnā ir pieņemta. rezolūcija par cilvēktiesību situāciju un demokrātiju Nikaragvā. Septītais punkts, sākotnējais teksts, divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad balsojam par visu grozīto rezolūciju. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija pieņemta. Neseno protestu vardarbīgā apspiešana Irānā ir nākamā rezolūcija, par ko jābalso. Trešais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Piektais punkts, sākotnējais teksts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais uh, grozījums pēc sestā punkta, kas par pret atturas pieņemts. Pēc G apsvēruma pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par visu rezolūciju kopumā, kas par pret atturas pieņemta. Dārgie kolēģi, atļaujiet eh, man vēl jums novēlēt mierpilnas Ziemassvētkus un tiekamies visi jaunajā gadā! Tagad sekos uh, balsojuma skaidrojumi. Un uh, kolēģiem, kas vēlas doties ārā no zāles, atvēlēšu pusminūti, lai viņi to varētu izdarīt. So Dārgie kolēģi, Es tagad uh, labprāt došu vārdu tiem kolēģiem, kas uh, skaidros savu balsojumu attiecībā uz rezolūciju Rumānijas revolūcijas 30. gads kārta. Pirmais uzstāsies Daniels Hānāns. Viena minūte. Paldies, priekšsādātājs kundze. Man ir tās uh, privilēģijas, man bija tās privilēģijas piedalīties 18 gadu vecumā pašam kā lieciniekam šajā revolūcijā. Es sēdēju krodziņā tajā brīdī, tā to brīdī šobrīd bija vienīgā vieta, kur jūs varējāt nopirkt alu, jo uh, jāsaka, eh, ka mm, pašam būt par liecinieku eh, revolūcijai bija neaizmirstams pārdzīvojums, un revolūcija ļoti daudz panākuši, panākusi šo 30 gadu laikā. Un daudzas citas valsts, ne tikai Rumānija arī atjaunoja savas demokrātijas, un šīs valstis saprata, ka e, vajag e, būt pārskat atbildībai, citādi e, šādām konstrukcijām nav nekādas jēgas. Nacionālā suverenitāte un demokrātija ir viens monētas divas puses. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Āngels Džambātskis uz minūtu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze! godātie kolēģi. Līdzīgi kolēģim Hananam, es arī pats biju. Uh, Es varēju sekot šiem notiekumiem um, televīzijas ekrānā. Uh, Tas, kas notika Timošvarā un citās Rumānijas pilsētās, nevienu neatstāja vienaldzīgu. Tas norisinājās ļoti tuvu manām mājām. Komunistu diktatūra toreiz mēģināja iznīcināt mūsu nācijas atmiņas, mūsu pašnoteikšanās iespējas diktatūra mēģināja izdomāt jaunu uh, valsts varas koncepciju uh, un jaunu pilsonības koncepciju, tika runāts par padomju pilsoni. Uh, paldies Dievam, uh, šī diktatūra sabruka un uh, cilvēki uh, ielās cīnījās, viņi atļāvās nostāties pret šo režīmu, tas uh, ietvesmoja cilvēks arī citās. Uh, valstīs, eh, tajā skaitā Bulgārijā. Liels paldies visiem, kas piedalījās šajā revolūcijā un apsveicu Rumāņu nāciju. Paldies, Džambatska kungs, un tagad uzstāsies Jans Zahradils. Paldies, priekšsēdētāji! komunistu režīmā krišana Rumānijā pirms 30 gadiem nozīmēja to, ka sabruka pēdējā komunistu impērijas satelītvalsts un mēs rezolūcijā varam lasīt, ka tā bija arī visvardarbīgākā un asiņainākā šo notikumu epizode. toreizējā Čehoslovākijā mums paveicās, mēs piedzīvojām tā saukto samta revolūciju, neviens bojā negāja un uh, notika uh, pārēja uz demokrātisko sistēmu tādā mierpilnā ceļā. Tas, ko redzējām savos televizoru ekrānos, um, mūs šokēja, proti notikumi Rumānijā, Čaušesku tika sodīts ar nāvi, uh, mums tobrīd jau bija izveidota pārējais laika valdība, kas um, arī pēc tam organizē brīvs un demokrātisks vēlēšanas. Un atminoties uh, šos vēstures notikumus, mums ir jāgūst mācību, un esmu priecīgs, ka uh, šis režīms ir uzvarēts. Paldies, Zahradilkungs! Hawkinga kungs, bija kāda ķibela ar tulkojumu, vai jūs vēlēties par ko citu runāt? Bija kāda ķibela šķiet ar vācu tulkojumu sakrunātājs, bet tagad viss jau ir atrisināts. Es gribēju tagad eh, dot vārdu Vladam Marijusam Botošam. Paldies, darbie kolēģi! Paldies, ka nobalsojāt par šo rezolūciju. Gribēju pateikties visiem, kas to atbalstīja. Rumāņiem šis ir ļoti būtisks brīdis, arī vēsturiski skatoties, un esmu ļoti, ļoti laimīgs ka esam apzinājušies, cik būtiski ir atrasties šeit Eiropas demokrātijas templī un atminēties 1989. gada notikums, kas pilnībā mainīja lietu gaitu šajā kontinentā. Es gribu, protams, arī paust līdzjūtību uh, bojā gājušiem un viņu ģimenēm. Šie cilvēki toreiz cīnījās par cilvēktiesībām un šodien mēs pieminam uh, viņus. Paldies! Paldies, Botas kungs. Un tagad būs balsojuma skaidrojumi par uiguru uh, stāvokli Ķīnā. Dominika Bilde pirmā uzstāsies. Uiguru stāvoklis ir jāvērtē tāpat, uh, kā ar roingiem notiekošais Birmā. Uh, un mēs nedrīkstam pieļaut uh, to, ka uh, radikālais islams izplešas uh, šīs minoritārās kopienas vidū Ķīnā. Un jāsaka, ka mums ir jābūt neitrāliem, bet nedrīkst pieļaut pamata brīvības pārkāpumus, it sevišķi gara brīvības ierobežošanu. Un uh, tas, ko Ķīna dara, nav nekas jauns. Aizvien vairāk cilvēki tiek ierobežoti, piemēram, kopš 2017. gada nevar mierīgi piedalīties uh, kristiešu dievkalpojumos eh, ir tādas mazas neoficiālas baznīciņas, kam ir jāslēpjas, un eh, arī kristieši tiek vajāti. Mēs nedrīkstam pieļaut, eh, ka šīs autoritārisms, kas ir Ķīnas valdošā režīma vizītkārte, izplatās, noliedzot visas normālās un vienkāršās vērtības. Paldies! Paldies, Bildes kundze! Tagad runāsim par situāciju Nikaragvā, sakos balsojumu skaidrojumu par šo rezolūciju. Pirmais uzstāsies Jans Zahradils. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Domāju, ir ļoti labi, ka mēs par šo jautājumu runājām, ka mēs pieņēmām re re rezolūciju un Ja runājam par Centrālu Ameriku, Latīņu Ameriku, Eiropas parlamentā, nereti tiek izmantoti atšķirīgi standarti. Kreisā spārna kolēģi vēlas kritizēt tos režīmus, kas viņiem šķiet ideoloģiski nepieņemami. Piemēram, viņi vēlas kritizēt Čīli, Brazīliju, šo valstu prezidentus, Kolumbijā notiekošo. Bet, kad sākam runāt par citām valstīm, tādām kā Venecuēlu un Kubu vai Bolīviju, kur prezidentam pat nācās bēgt no uh, valsts, uh, Eh, vai arī Nikaragvu, nu tad viņi galīgi nav tik naski uz kritizēšanu un eh, pēkšņi pievēr acis uz cilvēku tiesību pārkāpumiem šajās valstīs. To mēs nedrīkstam pieļaut. Paldies! Tagad došu vārdu Patrikam Brejeram, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, mūsu delegācija balsoja par šo rezolūciju. Nikaragvas valdībai ir jāuzņemas atbildība par uh, vardarbību un arī sankcijām, bet, protams, uh, visam ir jānotiek uh, saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un sankcijas vajadzētu pirmām kārtām ieviest ANO parlamenta rezolūcija par Nikaragvu īsti neizvērtē šos pasākumus un pieprasa ieviest sankcijas pirmām kārtām pret prezidentu. Un mēs gribējām, mēs tādēļ atturējāmies balsojot par šo dalīto grozījumu. Paldies! Un tagad uzklausīsim kolēģis, kas skaidros savu balsojumu par Irānas rezolūciju. Matthew Patens vēlas uzstāties. Lūdzu, jums vienu minūti. Es balsoju par šo uh, rezolūciju, kas nosoda vardarbīgo protestu apspiešanu Irānā un kopīgi ar uh, saviem kolēģiem uh, mēs uh, bijām viens prātis, ka uh, cilvēku noslapkavošana ir uh, patiešām uh, zvērīga. Daudzi uh, opozicionāri ir arī cietumā, bet es gribu teikt, ka šī rezolūcija ir uh, tāds kā žests un mums vajadzētu varbūt pieminēt šeit arī prezidentu Trumpu. Amerika ir vienīgā valsts pasaulē, kam ir e, iespējas, nepieciešamie kontakti un e, finansējums, lai mēs varētu patiešām kaut ko panākt ar šo rezolūciju, lai mēs varētu panākt vēlamo. Un Eiropai vajadzētu cienīt savu līdz šim lielāko un uzticamāko sabiedroto. Ja mēs vēlamies e, nu, panākt kaut kādu dialogu, dialogu ar Teherānu, tam ir jāsāks Vašingtonā. Paldies Patena kungam. Es uh, tagad šo sēdi izziņoju par pārtrauktu līdz pulkstens 15. Visiem novēlu jaukas Ziemassvētku brīvdienas. Atsākam sanāksmi. Vakardienas sanāksmes protokols un apstiprinātie dokumenti ir jums pieejami, vai ir kādi iebildumi, ja nē, tad tādā gadījumā protokolu uzskatām par apstiprinātu. Saskaņā ar darbu kārtību nonākam pie komisijas paziņojuma, prājas veterniecības pārstāvu paziņojumu saistībā ar izmeklēšanu par digitālo pakalpojumu nodokli saskaņā ar 301. sadaļu. Gribu jums pas, m, mm, informēt, ka varat pieteikties uz brīvā mikrofona procedūru, gan elektroniski, gan izmantojot parasto um, procedūru. Un arī zin, zilai kartītē varat šādā veidā pieteikties. Informācija pieejama arī zāles sākumā. Nu tad sākam ar komisijas paziņojumu un komisijas vārdā uzstāsies komisārs Hogans. Liels paldies priekšādātāji godātie Eiropas parlamenta deputāti, visi trīs, kas esat šeit zālē. 2018. gadā komisija nāca klajā ar diviem priekšlikumiem, lai pārliecinātos, ka digitālajie uzņēmumi maksā savu atbilstīgo nodokļu daļu. Tas bija daļa no kopējās digitāla nodokļa, digitālā nodokļa izveidas plāna un sākotnēji vispār mēģinājām definēt par to, ko nozīmē pastāvīgs uzņēmums un ko nozīmē digitālā klātbūtne un ko aprēķināt kā nodokļu bāzi atšķirībā no uzņēmuma ienākuma nodokļa. Eiropas parlaments atbalstīja komisijas paziņojumus par šāda veida digitāliem nodokļiem savā ziņojumā par rezolūcijā, ko viņi apsiprināja 18. gadā. Un e, tāpat laikā arī mudināja komisiju nāk klajā ar visaptvarošu risinājumu. Dalībvalsts vēlas rīkoties tāpēc, ka korporatīvā nodokļu bāze erodējas būtiski laika gaitā šādu uzņēmumu darbības rezultātā. Priekšlikums turklāt arī mudināja diskusijas SAO līmenī globāla risinājuma meklējumos, nu, piemēram, globāla digitāla pakalpojuma nodokļu tik, tik, lika priekšā. 2019. gadā komisija atkal nāca klajā ar paziņojumu. Dalībvalstis pēc šī paziņojuma faktiski turpināja eh, darbu un pieņēma savās valstīs digitālo pakalpojumu nodokļu. ASV uzsāka 301. sadaļas izmeklēšanu saistībā ar digitālo pakalpojumu nodokļu. Nodokli tas bija šī gada jūlija, un tā ir pirmā šāda veida izmeklēšana, kas saistīta ar digitālo nodokli, neskatoties uz to, ka mēs esam, nesam tā vieta, kas pirmā izvēlas pieņemt šādu veidu nodokli. Un tas, zin, G7 sanāksmē bija arī cā, tr prezidents Trumps savukārt teica, ka uh, šobrīd nodokli turpinās noteikti, tā kā, jo tas ir tāds pieņems Francijā, un tad būs tīs veikts kompensācijas, ja izmeklēšanas rezultātā konstatētu, ka tas nav atbilstīgi. Izmeklēšana turpinās. Uh, Un 2. decembrī tika pieņemts negatīvs lēmums, sakot, ka Francijas digitālais nodoklis ir nesaprātīgs, eh, diskriminējošs un ierobežo ESAS un ASV tirzniecību. Šis nolēmums eh, līdz ar to ļauj tālāk ASV likumdev, likumdevējiem tiesām rīkoties vienā, viennozīmīgi un pieņemt attiecīgi eh, līdzīgus mērus, kā tā pieņems, piemēram, attiecībā uz Ķīnu un tam līdzīgi. Vienīgais Pieņemamais veids, kā risināt tirdzniecības strīdus, ir caur um, Pasaules tirdzniecības organizāciju un atbilstīgu arbitrāžu. Uh, Mm, galu galā ASV iepriekš pagātnē vienmēr ir piekrituši šādu veidu strīdus risināšanai, un ES mēģina atgādināt ASV, ka viņi nedrīkst pārkāpt saistības. Šo tiesību aktu kontrolas fonda Lajena arī skaidru un gaišu pateica, ka Eiropas Savienība rīkosies un rīkosies saliedāt pret jebkāda veida vienpusīgiem patsākumiem, kas tiks īstenot ārpus daudzpusējās tirniecības schēmas. Eiropas Savienība ir gatava savu dalību valsti aizstāvēt, ja gadījumā tiks uzsāti dažāda veida tirniecības pretpasākumi pret šo valsti. Straujas Bez eh, īstenošanas regulējuma noslēgums un informācija mm, šajā ziņā no parlamentu padomas puses nozīmētu, ka mēs esam pārliecināti šajā solī. Tāpēc noslēgumā gribētu teikt, ka komisijai būtu ļoti liels bažas, ja ASV tomēr nolemtu ieviest tarifus, kas būtu vērsti pret Eiropas Savienību, pamotiek pantoties uz vienpusēju um, 301. sādaļas īstenošanu ehm, tirdzniecības nolīguma, kas pieņems 74. gadā un neiesaistot procesā PTO, jo gal galā PTO tika izveidot tikai 95. gadā un līdz ar to netika paredzēta šajā konkrētajā nolīgumā. Ehm, un to, šajā gadījumā tiek paredzēta arī citas opcijas un ne tikai uzreiz tirniecību ierobežojošu pasākumu, bet jebkurā gadījumā komisija pašlaik diskusijas turpina. Lielas paldies komisāram Hauganam. Tālāk izteiksies kolēģi Vedrēnu uz divām minūtēm. Paldies priekšādātāji. Komisār kungs. Mēs visi esam šeit, tik, mēs esam šeit tikušies pēdējās šī gada debatēs plenārsēdē. Un šīs debates atspoguļo situāciju, ar ko esam jau vairākus gadus sastapušies starptautiskās tirniecības jomā. Starptautiskā tirdzniecība, kā mēs visi labi zinām, iet cauri šobrīd ļoti vētrainam laikposam. Pasaule ir mainījusies, piemēram, Ķīnas vieta, digitālā ēra. Uh, Tāpat arī starptautiskās tirniecības not noteikumi, kas nav gājuši līdz laika garam. Katrā ziņā līdzīgi kā jūs, es vienmēr iestājusies par līdzsvarotu starptautisku tirniecību, kas balstītos uz noteikumiem. Šobrīd mēs, Eiropieši, šķiet esam zem spiediena, un Donalds Trumps to izdara kārtējo reizi. Atcerēsimies šo pēdējo gājienu mm, kas e, bija nu jau pirms diviem e, gadiem. Eiropas Savienība rēģēja, bet vai efektīvi? Kopš oktobra mūsu lauksaimniecības ražotāji um, dabū maksāt papildus nodevu 25% apmērā, ko noteikos ASV, piemēram, saistībā ar um, Airbus un Boeing. Un šādas sankcijas ir apmēram 6,8 miljardu eiro apmērā. Un tas ir daļa no šīs pašreizējās tirniecības attiecības ainas. Un Un jāsaka, no Francijas puses ārkārtīgi daudz eh, preču šobrīd 2,4 miljardu apmērā nevar tikt tirgotas. Šī digitālā eh, nodokļa gadījuma saska, sakarā. Saskaņā ar mūsu grupas ierosinājumu šīs debats tika iekļauts eh, darba kārtībā, tāpēc, ka Amerika noteikusi, ASV noteikusi termiņu janvāru vidū. Mēs vēlējāmies, lai debats norisinātos līdz tam. Es gribētu jums, komisārkungs, jautāt, jautāt, ko tad prezidents šobrīd saka, ko, ko, kamī viņš mūs apsūdz. Viņš saka, lūk, šis nodoklis esot diskriminējošs, es nevaru piekrist. Eiropas Savienība gal galā vēl starptautisku risinājumu šajā gadījumā SAO ietvaros. Diskusijām ir jāturpinās un jānonāk beigās pie nodokļiem, pie taisnīgiem nodokļiem arī attiecībā uz digitāliem koncerniem, kas garantētu godīgu konkurenci. Uh, Šāda veida digitālā nodokļa apkal, apkarošana faktiski ir izvēlēta no Trumpa puses tāpēc, lai vērstos pret Franciju. Te runājam par visiem šiem ļoti labajiem produktiem, eh, bordos, vīniem un tā tālāk un tā joprojām. Un vēl vairāk bažu rada tas, ka ir vairāki tādi lieli grupējumi, kas faktiski šeit ir arī no mūsu par tiem, kas tiek uh, skarti tā visa rezultātā un kam nav nekāda sakara ar digitālo pasauli. Tas rada tālāku spriedzi Ir vajadzīgi tālāk atbalsta pasākumu šiem eh, rūpniecības sektoriem. Gribu uzsvērt vairākus punktus, respektīvi ir vajadzīgs dialogs starp diviem lielākajiem partneriem ehm, šeit pasaulē, un šim dialogam jābūt prerogatīvai. Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi gatava diskusijām, un es tiešām ceru, ka ASV mūs šajā gadījumā uzklausīs, jo šāda veida attiecību pasliktināšanās beigu beigās neko nedod. Mums ir jārūt tāds risinājums, kur iegurējumi visi, kur ieguvēji ir gan ražotāji, gan patērētāji Atlantijas okeāna abās pusēs. Un vēl viena lieta - nepieciešamība pēc saliedētības. Jābūt solidaritātei starp dalībvalstīm, aizstāvot mūsu principus. Tieši vienotībā Eiropas Savienība tika radīta. Tā ir mūsu vērtība. Paldies, komisāra kungs, ka jūs vēlreiz kā tev reiz šodien apsprie, aps, apstiprinājam, ka vienotībā ir spēks. Un turklāt gribam uzsvērt to, cik ļoti steidzam šis jautājums ir jārisina. Mums mūsu komercpolitika ir jāpadara krietni spēcīgāka, eh, riskus izturēt spējīgāka. Eiropas Savienība gal galā ir lielākais ekonomiskais spēks pasaulē, un mums ir nāk, beidzot pienācis laiks to arī aplīcināt ofensīvā. Noslēgumā, atgriežoties pie šī jaunā paziņojuma no ASV, eh, mana vēsts šodien ir skaidra. Šāda veida rīcība tālāk nav atbalstām, un tajā pieliek punkts. Paldies! Lielas paldies, Vedrēns kundze. Tagad trīs minūtes, Zambaski kungs lūdzu. Priekšstādātā kungs, paldies. Komisāra Hogan kungs, cienījumā kolēģi Marija Piera Vedrēn. Dargie kolēģi, es esmu pagodināts, ka varu piedalīties šajās episkajās, kaismīgajās debatēs, kas uh, notiek plenārsēdē šodien tas apliecina deputātu attieksmi pret šādu tematu. Pat laban no 751 deputāta klāt ir tikai četri šajās debatēs. Tas tiešām ir apliecinājums, kaut arī tuvojas Ziemassvētki. Es eh, ievērošu man atvēlēto runas laiku. Ir pietiekoši daudz eh, deputātu, lai mēs uzspēlētu kādu kāršu spēli. Iespējams, ka ir gan daudz, lai mēs noturētu šo, šīs debates. Vēl labs apliecinājums situācija arī tāds, ka skatītāji tribīnēs ir desmitreiz vairāk nekā mēs, bet uh, digitālais nodoklis attieksies visas ierī, uz visām ierīcēm, attieksies un uh, uz visiem lietotājiem. Jūs redzat, cik ļoti mūs interesē šīs debatas. Bet nu labi, runāsim par lietu. 2019. gada 10. jūlijā ASV tirzniecības pārstāvis sāk izmeklēt Francijas digitālo pakalpojumu nodokli nodokļi attiecas uz uh, uzņēmumiem, kas sniedz zināmas digitālas paklājums Francijas tirgu. Vis, vismaz 750 miljoni eiro uh, globāli, 25 miljoni eiro Francijā šie uzņēmumi gūst. Ir secināts, ka šis nodoklis ir uh, neproporcionāls, un tas attiec uz konkrētiem ASV viedokļiem. Godīga nodokļu politika ir ļoti svarīga, lai mēs uzstātu labas attiecības ar mūsu partneriem. Mūsu interesēs nav graut attiecības ar ASV. Es varu pieminēt eh, tirzniecības karu starp ASV un Ķīnu. Šādas situācijas atkārtošanos ar mums mēs nedrīkstam atļaut, jo ASV ir mūsu ciešs partneris. mums jāturpina runāt par brīvo tirzniecību, tikai tā mēs varam nodrošināt mūsu pilsoņu labklājību. Francija nav visa Eiropa, un es tiešām ceru, ka citas Eiropas Savienības dalība valsts nesekos Francijas, piemēram. Vēlos vērst jūsu uzmanības vienu lietu. Šajā telpā mēs bieži aicinām harmonizēt nodokļu slogu dažādo ēst dalību valsts vidū. Uh, Ar šādiem priekšlikumiem parasti nāk klājā mūsu kolēģi no komunistiski noskaņotām partijām. Mēs vēršamies pret šādiem priekšlikumiem. Nodokļu politika nepārprotam ir konkrētās dalībvalsts pārziņā. Lielas paldies par jūsu uzmanību un priecīgus Ziemassvētkus. Lielas paldies! Zambaska kungs, es vienā lietā vēlos jūs pielabot. Mēs te neesam. Um, četri, bet gan pieci deputāti. Neaizmirstiet arī man pieskaitīt. Vairs neviens nav pieteicies brīvā mikrofona procedūrā, un tāpēc dodu vārdu komisāram Hoganam. Ah, doch, ein Catch the Eye, Frau Kollegin. Nē, tomēr ir viens brīvā mikrofona procedūrā izteikties. Es atvainojos, eh, varbūt pārāk vēlu manu kartīti ieliku aparātā. Es gribēju EKR kolēģi vārdā pateikt, ir patiešām eh, ļoti žēl, ka te ir tik maz deputātu plenāru sēžu zālē. Hogana kungs, es varu uzteikt jūsu darbu, un jūs gan esat tikai dažas nedēļas tagad nostrādājis kā komisārs jaunajā sasaukumā. Es nāku no īrijas, no ziemeļrietumiem, un es jūs mudinu turpināt runāt par Eiropas Savienības solidaritāti, it sevišķi pieminot arī nodokļus. Eh, digitalizāciju un produktus, tad, kad eh, jūs tiekaties ar saviem partneriem no ASV šajos eh, tik vētrainajos laikos. Un, ja mēs no īrijas varam jūs kā, jau kā atbalstīt, tad esam gatavi to darīt. Paldies! Paldies, Valšas kundze! Hogan kungs, nu tagad jums vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs! gribēju pateikties runātājiem par iesaisti. Es gribētu teikt, ka mēs uh, turpināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, uh, lai uh, atrisinātu šo jautājumu ar ASV digitālā nodokļa kontekstā. Es pats arī drīz došos uz ASV meklējot risinājumus. Vai es varu arī izmantot šo iespēju priekšstādātāju kungs, lai pateiktos jums, jūsu komandai par jūsu uh, laipnību un sadarbību ar komisiju 2019. gadā, novēlot jums uh, 2020. gadā atrast daudz veiksmīgus kompromisus. Paldies! Paldies, uh, komisāra kungs, dāmas un kungi! Esam beiguši plenārsēdi, pēdējo plenārsēdi 2019. gadā. Jā, Nu, mēs ļoti labi zinām, kas te notiek ceturtdienas pēcpusdienā. Apmeklētāji to nevienmēr zina. Daudziem jau nācās doties prom, atpakaļ uz savām dalību valstīm. Un, ja es drīkstu jūs apsveikt, varbūt vajadzētu tiem, kas izsakās ceturtdienas pēcpusdienā, būt eh, nu, tādiem pieticīgākiem, nevajadzētu vienmēr sūdzēties, un jūsu runas allaž tiek ierakstītas, un tad, kad jūs runas kāds klausās, neviens jau nezina pēc tam internetā, vai tā ir tikusi ierakstīta ceturtdien pēcpusdienā vai otrdien pēcpusdienā. Un kolēģi vai arī, piemēram, mūsu klausītāji vēlētāji jau nezin, kā te viss tas notiek, viss iekšējās procedūras. Es novēlu jums uh, sveitītus Ziemassvētkus un uh, labu, veiksmīgu jaunā gada iesākumu, novēlu mums visiem panākumus. Un es domāju, ka politiskie panākumi manā uh, vēlēšana apgabalā nenāks par ļaunu. Novēlu jums pavadīt laiku kopā ar jūsu ģimenēm un tad atgriezties 2020. gadā uh, pilniem jauna spāra. Gribēju pateikties visiem, kas palīdz arī sēžu sagatavošanā dienestiem. Un priekšsēdētājs laipni pasakās arī tūkiem, kas sēž aiz stikla, bez tūkiem vairums no mums nevarētu savā, pus, savā starpā saprasties, un nu, mani jums būtu saprast pat vēl grūtāk, jo man ir arī diezgan uh, ievērojams akcents, uh, saka priekšsēdētājs, un par to jau iepriekš atvainojos tūkiem, ka viņam nāks to saprast. Es alāž esmu arī parasti ļoti stingrs, kad vadu sēdes. Un uh, nevienmēr atļauju uzstāties ar zilo kartīti visiem, kas to vēlas, bet, nu, ir jāievēro arī laiks. Paldies! Lūdzu, zilās kartītes jautājums tagad priekšsēdētāji. Jā, jums ir jābūt ļoti stingram runājot par uh, sēdēm atvēlēto laiku. Lūdzu, turpiniet tā darīt. Ja runājām par plenāru sēžu plānošanu, varbūt vispār vajadzētu atteikties no ceturtdienas pēcpusdienas sēdēm. Mums visiem par to nāktos palauzīt galvu. Gribēju pateikties jums, komisāra kungam, runātājs pasakās arī tulkiem, visiem priecīgu Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies, Džambatska kungs. Šīs sēdes eh, protokols eh, tiks eh, pieņemts nākamās sēdes sākumā, un visi rezolūciju teksti, tajos pieminētās personas, viss tiks nodots tālāk atbilstošiem dienestiem. Sēdi esam beiguši, un visiem jauku māju ceļu.